Okay, colleagues, can I? Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim šī rīta sēdi. Can I um, start with the report back? Iesākumā gribētu pastāstīt, ko mēs vakar darījām koordinātoru sēdē. Tas būs zem nosaukuma priekšsēdētāja paziņojuma. Es jūs iepazīstināšu ar koordinātoru sēdē paveikto. Referentu iecelšana. Mēs vienojāmies par vienu ziņojumu referentu par regulu, kas groza 1406 regulu par Eiropas jūras drošības aģentūras izveidošanu. Koordinātori nolēma, ka sociālistu un demokrātu grupa iecels referentu šī ziņojuma rakstīšanai. Tālāk ir atzinums, kas groza direktīvu numur 25 2000 attiecībā uz traktoriem, kas tiek ieviesti tirgu saskaņā ar fleksibilitātes schēmu. Salamovu kundze rakstīs šo atzinumu, jo šī direktīva, kas groz iepriekšējo direktīvu, ir eh, ļoti tuva tam atzinumam, ko viņa raksta par mobīlo ceļu transportu un nemobīlo ceļu transportu. Senhalovs kundze rakstīs šo atzinumu, kā arī jauno atzinumu par traktoru laišanu apgrozībā. Citi dokumenti, ko koordinators saņēma informācijai, Eiropas Savienības pilsonības ziņojums 2010. gadā, proti par barjeru nojaukšanu pilsoņu tiesību īstenošanai, koordinātori nolēma, ka nerakstīsim atzinumu šajā jautājumā. Tālāk paziņojums komisijai par vienotā tirgus aktu ļoti konkurētspējīgai tirgus ekonomikai. Mēs saņēmām vēstuli no Malcolm Harbour, kas ir IMCO komitejas priekšsēdētājs. Viņš aicina transporta komiteju iesniegt atzinumu šajā jautājumā par likumdošanas aktiem, kas ir mūsu kompetencija un tikai mūsu kompetencija. Koordinatori vienojās. Uh, Eh, ka mēs iesniegsim atzinumu, un šis atzinums tiks iesniegts vēstules formā. Es rakstīšu vēstuli Hārboru kungam, un šajā vēstulē būs koordinātoru komentāri iekļauti. Šī procedūra ir vienīgais veids, kā mēs varam savu atzinumu iesniegt IMCO komitejai laicīgi, tā lai iekļautos viņu paredzētā laika grafikā, jo IMCO ir paredzējuši, ka līdz februāra beigām jau beigs šī ziņojuma rakstīšanu Tādēļ es ierosināju, ka es pats uzrakstīšu vēstuli IMCO komitejas priekšsēdētājiem, tas būs mūsu atzinums. Nākamajā koordinātoru sēdē mēs uh, diskutēsim par šīs vēstules projektu, ko es jau būšu sarakstījis līdz tam laikam. Tālāk. Paziņojums par industriālās politikas uh, pārveidošanu. Arī tur mēs domājam, ka mēs nerakstīsim atzinumu, tāpat arī par citiem piedāvātajiem eh, jautājumiem līdz pat desmitajam punktam, kas ir 2012. gada budžets. Koordinātori nolēma, ka socialistu un demokrātu grupa iecels referentu budžeta jautājumā 2012. gadam. Rīkei kundze ir, div, kungs ir 2011. gada budžeta referents no mūsu komitejas, un viņš turpinās uh, šo darbu arī 2012. gadam. Nē, es atvainojos, Dominiks Rīkei turpinās darbu pie 2011. gada budžeta, un sociāla un demokrātu grupa ies, ie, iecels referendu 2012. gadam. Par TNT finansējumu turpinājumu komisija um, turpinās debates par dažādiem priekšlikumiem, kas ir iesniegti par TNT projektu finansēšanu nākotnē. Tiks gatavots darba dokuments priekšsēdētājs būs atbildīgs par to, par šī dokumenta sagatavošanu, pēc tam mēs par to diskutēsim mūsu komitejas iekšienā, pēc tam ar citām komitejām. Uh, Par komitoloģiju runājot, Tikau kundze minēja par GSS darba programmu 2011. gadam. ITRE komiteja turpina debatēt par to. Tad mēs runājam vēl par citiem jautājumiem koordinātoru vidē. Koordinātori redzēja vēstuļu apmaiņu starp Libe un Tran komiteju priekšsādātājiem. Libe komiteja uh, aicina, lai mēs pievienotos De Grandes Paskvāla pašiniciatīvas ziņojumam uh, par eh, aviācijas drošības jautājumiem. Šis dosie tiek iesniegts prezidenta konferencei. Jūs zinat, ka mēs bijām pret to, ka Lībe komiteja e, izmant, raksta šo ziņojumu saskaņā ar kārtības ruļu 15. punktu pirmo daļu tikšanās, tiekoties ar koordinatoriem, mēs nolēmām, ka uh, 19. janvārī notiks tikšanās Strasbūrā par, ar Reinas komisiju no pulksten diviem līdz četriem. Mēs esam aicināti tikties ar Reinas komitejas locekļiem. Tiek aicināti visi interesanti, visi deputāti, kuriem ir interesi par to. Lūdzu, piesakieties sekretariātā, un tad mēs varēsim paziņot uh, Reinas komisijai, cik cilvēku sastāvā mēs ieradīsimies. Bez tam ir paredzēta. Uh, ārkārtas tikšanās 14. februārī no 7 līdz 8.30 Strasbūrā. Es atvainojos par šo laiku. Es zinu, ka mēs esam centušies izvairīties no komitejas sēdu organizēšanas Strasbūrā, taču šī sēda mums ir ļoti vajadzīga, jo tieši tāda Strasbūrā ieradīsies eh, komisijas viceprezidents Siems Kalas, un viņš mūs informēs par neformālās padomas sēdes rezultātiem, kurā būs apspriestas TNT programmas Budapeštā, un šī neformālā uh, padome būs notikusi Budapeštā nedēļu pirms tam. Tālāk. Viceprezidenta Tikau kundze kā transporta komitejas priekšsādātājs STOA informēja mūs par ikgadējo STOA konferenci par ekomobilitāti. Šī konference notiek 7. decembrī. Tālāk runājot par eiro viņietu, mūsu referents Said Alkadravi informēja koordinātorus par savām sarunām ar Beļģijas prezidentūru šajā jautājumā. Padomas pozīcija tiks iesniegta parlamentam februāra vidū šajā jautājumā. Referents tiksies ar ēnu referentiem 7. decembrī, lai definētu svarīgākos punktus, kas būtu e, apsverami sarunās, neformālajās sarunās ar padomu, kas sāksies nākamā gada janvārī. Pēc tam referents ziņos komitejas sēdē janvārī. E, Koordinātori atbalstīja šādu pieeju. Tas arī ir viss, ko mēs vakar darījām koordinātoru sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai ir kādi komentāri par tikko dzirdēto? Ja nē, tad mēs esam vienojušies, ka tieši šādi arī rīkosimies saskaņā ar manu priekšlikumu. Tālāk ķersimies pie balsošanas. Es ceru, ka visiem ir balsošanas kartes mēs varētu pārbaudīt, vai šīs kartas arī darbojas. Vai visi ir gatavi pārbaudas balsojumam? Ja visi ir gatavi, tad sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai iekārts darbojas? Maikl, tas nav nejauši. Mēs tavu mašīnu sabojājām vakar vakarā. Maikl. Maikl, vai tagad tava balsošanas iekārta darbojas? Visas iekārtas darbojas ļoti labi. Who's not got a voting card? Yeah. Okay, so we'll have to indicate on each vote. Votes closed. Beidzam balsot. Šķiet, ka viss ir kārtībā. Kastiniķis kundze uzskata, ka balsotājs skaits ir pareizs. Sasona kungs nav paņemts līdz balsošanas karti un to ņemsim vērā balsošanas gaitā. Report by Mr. Koch, Air Services Agreement. Koha kungs ziņams nolīgums starp Eiropas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību. Eh, viens pats balsojums. Sākam balsot par šo eh, atzinumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Nobalsoja 32 deputāti un visi bija pār šo, šo ziņojumu projektu. Neviens neatturējās, līdz ar to ziņojumu projekts ir pieņemts. Tālāk balsosim par Rosbachs kundzes atzinumu Es domāju, ka tas tiks pieņemts tikpat īsā un ātrā gaitā kā iepriekšējais pēdiņās. Sāksim ar septīto grozījumu, ko ir iesniedz Zellerkungs. Kas ir par? Pret? Atturas? Grozījums pieņemts. Sastais grozījums kā papildinājums un, un kā mutiskais grozījums no, zina, no referentes puses. Kurš ir par? Pret? Atturas? Manuprāt, noraidīs, bet vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sestais grozījums ar mutisko grozījumu kā papildinājumu. Lūdzu, sākam balsot par to. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Piecpadsmit pār, deviņpadsmit pret, noraidīts. Devītais grozījums no Senelovas kundzes, kā papildinājums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Man likās, ka būs pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Devītais grozījums, lūdzu. Beidzam balsot. Tātad 20 pār 14 pret. Pieņemts. Kompromis grozījums B, kas vēl tiek runāts, par to tikko spriest vakar, man liekas, vēl daži šodien spriež. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Kompromiss pieņemts. Līdz ar to astotais grozījums atkrīt. Desmitais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa līdz vārdiem subsidiarity principle un otrā daļa pārējā paragrāfa daļa. Tātad par pirmo daļu, kurš ir par, pret, atturs, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturs, arī pieņemta. 11. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 12. grozījums atkrīt, 13. grozījums, balsosim pa daļām. Pirmā daļa līdz vārdiem stakeholders, kurš par, pret, kurš par šo pirmo grozījumu daļu, kurš pret, atturas, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa no vārdiem taking into account līdz fund projects, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 14. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, 22. grozījums pa daļām. Pirmā daļa līdz vārdiem Most Vulnerable Road Users, un pēc tam būs otrā daļa. Otrā daļa atkritīs, ja pieņem, ja atkritīs pirmā daļa. Balsosim par pirmo daļu, kurš par? Pirmā, 22. grozījuma daļa, kurš par? Kurš pret pirmo daļu? Kurš atturas? Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Pārbaudīsim otrās daļas balsojumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. 22. grozījums, otrā daļa. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies, tad beidzam balsot. 17 pār 17 pret, līdz ar to otrā daļa nav pieņemta. Kompromisa grozījums D, kurš par? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es izlaidu 23. grozījumu. 23. pirmā daļa līdz vārdiem at urban intercity, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa pārējais teksts, kurš par, pret, atturas, arī otrā daļa pieņemta. Un tagad kompromiss D, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. grozījums. Šī, šis grozījums daļai ietilps D kompromisā, taču mums ir jābalso par papildinājumu iešanu kājām, braukšana ar divriteni, sabiedriskā transporta izmantošana, kopīga automašīna izmantošana kā papildinājumu. Kurš par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski šo balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 16 pār 18 pret, grozījums noraidīts. 25. grozījums, kurš par? Pret. Noraidīts. 30. grozījums, ko iesniedz man Dālenkungs, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 32. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 33. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 35. kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. 35. grozījums. Sākam balsot. EFD ir par vienu deputātu vairāk nekā vajadzētu būt. Viena karte ir jāizņem no balsošanas iekārtas, jo jūsu ir par daudz šajā balsojumā. Yes, you, you only got one vote, you see. Uh, and, yeah, so if you take yours out. No EFD grupas šeit var balsot tikai viens deputāts. Tā, paldies. Beidzam balsot. 14 pār 19 pret grozījums norādīts. 36. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs norādīts. 37. Kurš par? Pret. Atturs. Grozījums pieņemts. 38. grozījums četrās daļās. Pirmā daļa līdz vārdam sustainable. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Allocation of Cohesion Funds, kurš par, pret, atturas, noraidīt otrā daļa. Diskutēsim pēc tam, kad būs beigusies balsošana. Jā, Maikl, tu vari rakstīt balsošanas skaidrojumu pēc tam. Trešā daļa – kurš par, pret, atturas, noraidīta. Ceturtā daļa par 15% for walking and cycling, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 39. Rosbachs kundzes grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums pa daļām, divas daļas. Pirmā daļa no vārdiem emphasis līdz public service obligations, otrā daļa vispārējais teksts. Kurš par pirmo daļu? Kurš pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas pieņemta. 41. grozījums, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 42. grozījums divās daļās. Pirmais, viss teksts izņemot frāzi looks at the possibility of broadening the scope of urban mobility rights. Tātad pirmā daļa bez šiem vārdiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pārējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Sākam balsot par 42. grozījumu otro daļu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 15 pār 19 pret šī daļa noraidīta. 44. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai beidzam balsot? Grozījums pieņemts, jo 17 ir pār 16 pret. 43. tik auguns grozījums, kurš pār, pret, atturas. Pārbaudīsim arī šo balsojumu elektroniski. 43. grozījums kā papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts ar 18 balsīm pār, 16 pret. 45. grozījums atkrīt. 46. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 47. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 48. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts noraidīts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 50. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 52. kurš par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 54. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 55. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumi tālāk. Kompromiss A. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tas nozīmē pirmais, trešais un otrais grozījums atkrīt. Balsosim par ceturto grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Piedalījās 33 balsotāji, 32 bija pār un viens pret. Līdz ar to atzinums ir pieņemts. Es apsveicu Rosbachs kundzi. Okay, we go on to the next item. Tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Jums ir piecas minūtes, lai jūs mierīgi varētu iziet no zāles. mēs esam čakli pastrādājuši, līdz ar to esam ietaupījuši laiku. Jums ir piecas minūtes, lai atvilktu elpu. Okay, colleagues. Kolēģi. Tagad mēs runāsim par uh, transporta nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV. Zasādakas kungs ir uh, referents. Pirms es dodu vārdu Zasadas kungam, es eh, gribu jūs atgādināt, ka 17. jūnijā plenārsēdē tika pieņemts lēmums, kurā tika izteiktas bāžas par nesabalansētiem ierobežojumiem attiecībā uz ieguldījumiem un ka sarunas ir jāturpina trešajā posmā. Tā ir tāda fona informācija, ko es jums gribēju sniegt. Un Zasada kungs ir referents par šo ziņojumu. Ai, es nevarēju redzēt jūs, Zasādas kungs. Lūdzu, jums vārds. Jā. Po? Dziękuję bardzo za głos. Paldies par iespēju izteikties. Es ļoti gribētu, lai šodien viedokļa apmaiņa būtu pēc iespējas plašākai. Es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis. Uh, attiecībā uz otro posmu nolīgumu slēgšanu starp ASV un Eiropas Savienību. Nolīgums, par ko mēs šobrīd runāsim, ir ļoti būtiska. Eiropas Savienības aviācijas tirgi un ASV aviācijas tirgi veido ap 60% no kopējiem aviācijas tirgiem pasaulē. Neskatoties uz to, mēs šajā dokumentā esam um, uh, procedūras gūstekņi, un šī procedūra, diemžēl, neļauj mums būt likumdošanas procesā pietiekami efektīviem. Tagad mums ir nepieciešams pamatot jebkāda veida e, viedokli, un vēlos es pirms pastāstīt jums par dažiem faktiem. E, mūsu pamata dokuments ir 30. martā 2008. gada dokuments, un tur savukārt ir tāda klauzula, ka jā, līdz novembrim 2010. gadā netiktu noslēgts līgums otrajā posmā protokola veidā, tad šī, šis nolīgums tiktu pārtraukts. Un protokols ir parakstīts jau jūnijā 2010. gadā, gadā un šis protokols tiek izmantots. Šeit vēlos pieminēt 2007. gada ziņojumu, ko uzrakstīja Ilka Dravīkungs Tur tika norādīts uz to, kā ir izveidots pamats, lai varētu ASV un Eiropas Savienība turpmāk sadarboties. Un abas puses tika aicinātas uh, liberalizēt pasažieru pārvadājumus, rast papildu iespējas investēt abos reģionos un ietekmēt, uh, ietekmi uz vidi, ierobežot, kā arī uh, paplašināt piekļuvi Uh, avio pārvadājumiem, ko finansē valsts budžets. Sarunas notika divus mēnešus pēc tam, kad sākotnējais nolīgums tika noslēgts, un mans ieteikums šodien būtu runāt par diviem būtiskākajiem aspektiem. Nolīguma būtiskākais aspekts ir atvērt tirgu tā, lai no, ne no vienas puses nebūtu nekādu uh, ierobežojumi. Nu, tad jautājums ir, vai nolīgums esošai redakcijai tik tiešām ļautu sasniegt šo mērķi. Otrais aspekts - vai neaktuālo regulatīvo ierobežojumu atcelšana investīciju jomā būtu pam pamatots. Šeit es runāju par 21. punktu nolīgumā, pirmo un otro apakšpunktu. Vai ASV attiecīgi piedāvā arī Uh, savus tirgus, tieši tāpat kā viņi izmanto mūsējos, un tas ir iekļauts savukārt septītajā nolīguma punktā. Saskaņā ar nolīgumu mērķi pagaidām ir sasniegti, un, protams, būtu ļoti svarīgi izdarīt visu, lai mēs nezaudētu šo pirmo nolīgumu ar otrā posma līgumu. Un uh, no savas puses vēlos aicināt uh, visus iesākt uh, sarunu trešo kārtu. Un tagad lūdzu, gaidīšu jūs viedokļus. The, the to... Mm, paldies. Pirms es dodu vārdu kolēģiem, es domāju, ka varētu uzklausīt Kajati kunga viedokli. Un tad uzklausīsim atkal deputātus un sasādas kungam atkal tiks dots vārds. Paldies, Simpson kungs. Es gribētu pateikties Zasādas kungam par viņa ievadvārdiem. Šīs komitejas locekļiem es arī gribu pateikties par atbalstu šajā sarežģītajā sarunās ar ASV. Šis nav jauns dokuments uh, šai komitejai par nolīgumu ar ASV. Šīs sarunas ir notikušas septiņus gadus 19 posmos. Šodien mēs esam nonākuši otrajā posmā. Visi transporta ministri 24. Uh, jūnijā vienbalsīgi apstiprināja šo dokumentu. Es arī gribu teikt, ka abās Atlantijas pusēs ļoti pozitīvi viedokļi ir izteikti no lidostu, avio sabiedrību, pilotu asociāciju un ieinteresēto personu puses, kas aktīvi iesaistījās sarunās. Kas tad ir tik svarīgs saistībā ar šo nolīgumu? Šajā nolīgumā ir iekļauts sadarbības process starp Eiropas Savienību un ASV. Un šeit ir izmantota pieeja tirgus tirgumu. Pašlaik mums ir tikai viens vienīgs nolīgums, kas savieno Eiropas Savienības tirgu ar ASV tirgu kā jau Zasada kungs teica, 60% no pasaules satiksmes ir liberalizēta. Šis ir ļoti liels uh, nolīgums, kuram ir labas uh, sekas. Viens jautājums ir pieeja tirgumu, un otrs ir likumdošanas regulējums. Abi šie aspekti ir ļoti svarīgi, jo mums ir jāpiedāvā jauni uh, pakalpojumi gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, lai radītu darba vietas un veicinātu satiksmi. Mēs esam pabeiguši divus posmus, kas ir bijušas veiksmīgas. Tomēr svarīgi ir tas, ka šis nolīgums paver durvis svarīgai sadarbībai tādās jomās, kur ASV un Eiropas Savienība nav iepriekš sadarbojušās. Tā jāmin drošība, drošums, vide, uh, konkurētspējas politika un tam līdzīgi. Jūs visi zināt, ka mums ir transatlantijas alianses, kas pašlaik darbojas, un tas viss nav nokritis no debesīm, tas viss ir radies ciešas sadarbības rezultātā. Pirmo reizi ir noteikti uh, nosacījumi sociālajā sfērā, ir jāievieš šis uh, nolīgums, uh, negraujot uh, nodarbinātības un darba aspektu. Šim, šajā nolīgumā ir ietvert arī noteikumi par sadarbību vides jomā. Tiek runās par praktiskiem risinājumiem un tīrāku satiksmes pārvaldību. Un šie ir ļoti svarīgi nosacījumi. Vai mums ir veicies visās jomās, vai mēs esam pilnīgi liberalizējuši ASV un Eiropas Savienības tirgu? Atbildi ir nē. Mums vēl daudz kas paveicams šajā jomā. Nebija iespējams pilnīgi atvērt tādas jomas kā atbildība no abām pusēm. Mums ir jāvirzās uz priekšu, abas puses ir vienojušās novērst esošos šķēršļus un mēs pārskatīsim šo mērķi katru gadu. Mēs strādāsim apvienotajā komitejā. Ja šajā jomā progress tiks panākts ļoti lēni, ir mehānismi, ko mēs varam izmantot, iesaistot augsta līmeņa konsultācijas. Pastāv arī stimuli. Tiks piedāvāti pas, eh, papildu tiesības eh, attiecībā uz trešo valstu pārvadātājiem. Noslēgumā es gribu teikt, ka komisija uzskata, ka eh, ir veikti nozīmīgi soļi uz priekšu, un mēs ceram, ka parlaments to apstiprinās, kā to darīja padome, jo šis nolīgums veicina sadarbību un dod iespējas nākotnē Tas arī rada ceļa karti pārmaiņām. Un kā jau Zasada kungs teica, um, šeit mēs arī redzam iegūmus, ko ir devis, ko ir devušas diskusijas pirmā posma laikā. Mēs uh, varam vēl pievērsties tiesībām, kuras mēs esam ieguvuši. Un tagad runājot par atbildību un kontroli, es ceru, ka jūs uzdosiet jautājumus par to. Mana atbilde ir jā, bet mums ir nepieciešams Eiropas parlaments un mums ir jāveido dialogs ar likumdevējiem arī Atlantijas otrā pusē. Un tieši tāpēc komisija 2011. gada pavasarī Vašingtonā noturēs pirmo investīciju fórumu un mēs runāsim par to, kā piesaistīt starptautisko kapitālu avio sabiedrību um, jomā. Mēs gribam, lai Eiropa parlaments pievienotos šajā dialogā ar likumdevējiem. Ir nepieciešams dialogs starp Eiropas parlamentu un ASV sarunvedējiem pār aviotransportu ir ierobežojumi. Un šis ir jautājums, kurā es gribētu lūgt Eiropas parlamenta atbalstu. Un transporta komitejas priekšsēdētājām ir labi sakari ar um, ASV pusi. Un mēs ceram, ka mēs varam strādāt kopā šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Teikas kungs. Pirms es pievēršos runātāju sarakstam, man jāsaka, ka man pēc trim minūtēm būs jādodas uz preses konferenci, kur tiks runāts par pasažieru tiesībām. Pirmais priekšsēdētāja vietnieks pārņems sanāksmes vadītāju. Nākamais runātājs. Laikts Frīda kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies referentam. Paldies arī Elka Drauja kungu vārdā par veiksmīgu sadarbību. Un tagad man ir iespēja Elka Drauja kunga vārdā izteikties. Par saturu runājot. Šeit mēs varam redzēt, ka, ka otrā posma nolīgums ir solis uz priekšu. Šeit vēl nekadā gadījumā nav sasniegts pēdējais solis. Var teikt, ka solis, protams, ir pareizajā virzienā. Ir tīpaši runājot par avio pārvadātājiem Eiropā un avio nozare kopumā, bet nekādā gadījumā šeit nav saskatāms ceļa gals, ceļa beigas, un priekšā vēl ir milzīgs darbs. Mēs neuzskatām, ka būtu īpaši pozitīvi vērtēt tagad uh, lietu citu virzību starp, uh, un atšķirību starp atklāto konkurenci un nelīdzsvarotu tirgu. Tagad ir tā, ka daudzies gadījumos tirgus ir nelīdzsvarots. Runājot par ASV, salīdzinot ar Eiropas Savienību, ASV daudzos gadījumos ir daudz izdevīgāka situācija, un daudzos gadījumos ASV avio pārvadātāji diskriminē mūsu pārvadātājus. Mēs uzskatām, ka situācija Eiropā, respektīvi Eiropas Savienībā, tīpaši runājot par, par ierobežojumiem, kas ir saistīti ar, eh, ar satiksmes ierobežojumu eh, attiecībā uz eh, gaisa, uz troks, trokšņa ierobežojumiem, un šeit nevar salīdzināt, jo iedzīvotāju blīvums Eiropā ir daudz lielāks, līdz ar to skaits, ka ASV ir daudz mazāk ierobežojumu attiecībā uz trokšņa līmeņiem. Pozitīvi šeit var pieminēt to, kā sociālie un vīdas aspekti nolīgumā ir iekļauti, un kā jūs varēsiet pamanīt, tas ir jautājums, par kuru mēs diskutējam ļoti labprāt. Un šeit runājot par kopīgo komiteju, par šīs komitejas darbību, kā arī par informācijas sniegšanu no Eiropas parlamenta puses, šeit visi šie aspekti kļuvuši stingrāk, izteiktāk, tas mums patīk. Kopumā varam teikt, ka nolīgumā jau ir iekļauts daudz pozitīvi aspekti, Te pašā laikā varam arī konstatēt, ka pagaidām nav sasniegti nospraustie mērķi, un ka mūsu politiskās grupas ietvaros tad, kad visi fakti kļūs zināmi un kad komitējā procedūra tiks pabeigta, tad mēs varēsim arī redzēt, vai mūsu politiskā grupa piekritīs vai nē. Šobrīd nav viegli vēl pateikt, kā mēs balsosim. Vienīgais, ko varam konstatēt, ir, ka gan pozitīvi aspekti, gan arī negatīvi aspekti. Un, protams, ar šo soli nevar vēl pabeigt sarunu gaitu. Paldies! Paldies, Leifrīd kungam! Bilbao kundze lūdzu nākamā. Buenos días a todos y a todas y gracias, presidente. Bueno. Labrīt. Paldies par doto vārdu. Mēs pašlaik esam šī protokola otrajā posmā, kurš ir jāparaksta 2010. gadā parlamentam ir ierobežota kompetence saistībā ar šādu nolīgumu. Mēs gribētu pastiprināt informāciju un komunikāciju šajā sakarā, it īpaši runājot par Eiroparlamenta locekļiem. Šis ir svarīgs nolīgums, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības aviācijas tirgus veido 60% no globālās gaisa satiksmes. Es domāju, ka abas puses būs ieguvējas. Tomēr ir nepieciešams uh, sabalansēt šo nolīgumu. Es gribētu izteikt divus komentārus, kas rada bažas manai parlamenta grupai. Ir nepieciešama līdzsvarota pieeja jo pašlaik tā ir nesabalansēta par labu ASV. Nolīgums ir ierobežots arī saistībā ar Eiropas uh, Savienības uzņēmumu piekļuvi avio satiksmei. Ir arī aizsardzības aspekts. Mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības un ASV pilsoņu privātums. Es domāju, ka jāpanāk progress saistībā ar starptautiskiem standartiem, kas varētu aizsargāt visu pilsoņu privātumu, ņemot vērā visas garantijas. Rezolūcija, kuru apstiprināja 2010. gada jūnijā, atspoguļo daudzus aspektus. Mums ir jāatver tirgus bez nekādiem ierobežojumiem Mēs eh, uzskatām, ka šis ir mūsu galvenais mērķis, un mums ir jāpadomā par to, vai būtu liederīgi trešā posma sākumā um, pievērsties eh, liberalizācijai, kas ir mūsu mērķis, un mums ir jārod lielākas iespējas ārvalstu ieguldījumiem. Mums ir jāsadarbojas daudz eh, vairāk šajā josmā un jākoordinē darbība. Tas, protams, ir darīts iepriekšējos gados, bet vēl ir daudz darāmā. Mēs eh, uzskatām, ka ir nepieciešams vairāk strādāt, lai sasniegtu šo galveno mērķi. Mm, es esmu izteicis savas grupas bāžas, bet sākumā es aizmirsu atvainoties mm, referentam par to. Paldies. Merci. Paldies, Bilbao kundze. Lichtenbergers kundze. Jā, herzlichen. Paldies. Jā, vēlos teikt, ka es neesmu tik ļoti optimistiski noskaņot kā citi deputāti attiecībā uz šo nolīgumu. Es dzirdēju, protams, arī dažus kritiskus aspektus, un nu, fakti jau ir tādi. Runājot par piekļuvi tirgumu, līdz šim ir pastāvīgi un milzīgi šķēršļi Eiropas investīcijām ASV. Un mēs savukārt neuzliekam tādus šķēršļus ASV kompānijām. Otrais punkts Otrais elements, varētu teikt, ir šī kopīga regulatīvā bāze, un šobrīd tas funkcionē šādi, ka ASV kaut ko saka, un mēs tā darām. Vismaz lielāka daļa no mums. Tiešām sanāk tā, ka viņi ir priekšgalā, un mēs vienkārši pakļaujamies. Un Eiropas Savienība pārņem to, ko viņi saka. Un tas attiecas, piemēram, uz tādiem jautājumiem kā drošība. Tur ļoti detalizēti ASV skaidri saka, kādi ir papildu pasākumi attiecības teroristu uh, profilaksi. Un varbūt atsevišķos gadījumos ir jāiesūta radinieku sarakstu uz ASV, lai tur aizceļotu. Un tad vēl vajag līdz pat septītajai paudze visu uzrakstīt, visas jūsu omītes aprakstīt ar visam, ar visiem uzvārdiem un tā tālāk. Un tad jautājums ir, kā tad ir ar Eiropas Savienību? Sanāk, ka līdz šim mums bija diezgan labs regulējums, šis regulējums nekādā gadījumā netiek aizsargāts. Un es neteiktu, ka šai situācijai Eiropas Savienībai ir jebkāda veida ietekme. Uh, man rodas tāda problēma. Izskatās, ka daudzi joprojām tic tam, ka Eiropas Savienība spēlē šeit diezgan lielu lomu. Es šādu lomu nesaskatu. Es teiktu, ka pagaidām vēl ir ļoti daudz iespēju uzlabot situāciju, jo mēs šeit nekādā gadījumā nerunājam par viena uh, līmeņa attiecībām. Mēs runājam par to, ka Eiropa vienkārši seko visam, kas tiek teikts priekšā, un tas ir jāizbeidz. Mums tagad ir kopīgas institūcijas, šīs institūcijas daļēji. Nu jā, varbūt ne visos gadījumos es varu piekrist institūciju lēmumiem, bet jebkurā gadījumā šīs institūcijas darbojas un nāk klajā ar saviem secinājumiem. Uh, bet no ASV puses nevienu reizi nav bijusi nekāda reakcija, lai viņi teiktu, nu jā, mēs varam pārņemt to, ko Eiropieši ir izdomājuši. Tas nozīmē, ka abos punktos, abos jautājumos pēc būtības nav panāks nekāds progress. Es domāju, ka tas ir ļoti žēl, jo sadarbība ir vajadzīga un pareizā un, un pēc iespējas ātrāk tā būtu nodebināma. Manuprāt, Tieši runājot par sadarbību vides jautājumos, nu jā, sadarbība vides jautājumos pēc būtības neko daudz nenozīmē. Tur vienkārši tā deklaratīvi pateikts, nekas nav skaidri un gaiši pateikts, kas tieši tiks darīts. Nu, piemēram, mēs varam kopā interesēties par vidas jautājumiem un varbūt tā kopā paskatīties, kā mēs varam samazināt uh, degvielas patēriņu bet, diemžēl, nevairāk. Manuprāt, pagaidām nav nodrošināta attiecīga sadarbība, un ASV daudzos gadījumos ir tikuši tālāk savā progresā, un daudzos gadījumos Eiropas valstis vēl nav tikušas tik tālu. Un līdz ar to es uzskatu, ka iespēja uzlabot mūsu attiecības vēl nav nekādā gadījumā izsmelta, Un, nu, protams, runājot arī konkrēti par šo noliegumu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāstrādā un redzēsim, kā ir arī ar ziņojumiem. Bet varu teikt, ka esmu vīlusies, jo šī stratēģija ir šāda, ka citi ir priekšgalā, mēs tikai sekojam. Es domāju, ka tā nav vispār nekāda politiskā stratēģija un šeit nav līdzvērtīgu partneru attiecības, šeit vienkārši akla sekošana. Paldies! Paldies, Lichtenbergers kundzei Groškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, kad mēs runāsim, runājam par šo nolīgumu, es esmu tāds, tā kā tāds samierināšanas speciālists. Parasti tā, beigās ir jāpasaka jā vai nē visam nolīgumam. Uh, Ir, ir divi varianti. Vai nu pateikt, ka mēs tagad mazliet pavirzamies uz priekšu, neliels solīts uz priekšu, vai arī pateikt, nē, mēs atsakamies vispār. Un tiešām esmu ļoti pārsteigts par komisijas optimismu, kā viņi te ir prezentējuši, bet te pašā laikā es saprotu, jā, viņi dara darbu, viņi gribētu, lai viņus paslavē. Komisija ir pastrādājusi rūpīgi, uzmanīgi un daudz. Protams, ka pagaidām nav sasniegtie mērķi, ko mēs gribētu. Mēs aizbraucam uz Vašingtonu, delegācija bija neliela, un mēs ļoti daudz ko gaidījām, un sanāca tā, ka tā mazā delegācija uh, atbrauca atpakaļ pavisam maziem sasniegumiem. Un šeit varējām pamanīt, ka attiecības starp ASV un Eiropas Savienību neatbilda uh, tam, ko gaidīja parlaments. Jautājumi par uh, konkurētspēju, par vidi un tā tālāk. Šis šie jautājumi ir vienlīdz svarīgi, bet ir jāsaprot, ka ir jābūt uh, šim līdzsvaram, nu, piemēram, ja konkurētspējas aspekts tiktu izcelts uz vides vai sociālo aspektu rēķina, tad es teiktu, ka mērķis nav sasniegts. Jo savādāk var sanākt, ka mēs būsim vienkārši spiesti atkal slēgt divpusējos nolīgumus starp atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm un ASV. Un tāpēc mērķis ir uh, tagad skaidri pateikt, ko mēs vēlamies. Man šķiet, ka labāk būtu pieļaut šo nelielo soli uz priekšu un skaidri arī pateikt komisijai, ka mēs nevis vienkārši nogaidīsim un tad beigās pateiksim jā. Nē, tā mēs nedarīsim. Mēs pateiksim komisijai, ka parlamentam ir daudz plašāk jāiesaistās visā procesā, ka mēs varam šeit kaut ko arī apšaubīt, uzdot kādu jautājumu, varam diskutēt par šiem aspektiem un tajā brīdī, kad nolīguma uh, process notiek, nolīguma slēgšanas process notiek, ka parlaments arī var iesaistīties ar saviem priekš, priekšlikumiem. Bet jebkurā gadījumā vēlreiz teikšu, ka neliels solis uz priekšu, jebkurā gadījumā ir solis uz priekšu, un parlaments daudzos gadījumos var izmantot šos jauniegūtos um, jauniegūtās iespējas un vēlos pateikties referentam un tautas partijas grupas vārdā varu teikt, ka mēs atbalstam nolīgumu slēgšanu. Paldies! Paldies Groškungam! Eh, tagad aicināšu atkal komisijas pārstāvi izteikties pēc visām šīm debatēm. I, I have... Paldies, man nav daudz kas sakāms. Es esmu klausījies šajā viedokļu apmaiņā, kā sarunvedējs no komisijas puses, var teikt, ka mēs esam daudz ko panākuši, un es arī respektēju šīs komitejas locekļu paveikto. Es patiesībā gribēju, lai lielāks progress būtu panākts. Šīs sarunas bija ļoti sarežģītas. 7 gadi, 19 posmi, 27 valstis. Jāsaka, ka dalībvalstis vienbalsīgi un pozitīvi ir novērtējušas un apstiprinājuši šo nolīgumu. Arī uzņēmumi Atlantijas abās pusēs ir atzinīgi visi novērtējuši. Arī visa nozare un piloti. Mēs raugāmies uz turpmāku sadarbību. Šis, šis nav stāsta beigas. Mēs gribam veicināt transatlantisko sadarbību Tas ir kaut kas tāds, kas iepriekš eh, nav paveikts visā vēsturē. Dalībvalstīm no šī brīža vairs nav divpusējas attiecības ar ASV. Šis ir vienots līgums starp uh, Eiropas uh, Savienību un tās dalībvalstīm un ASV. Transatlantijas notikumi tiek pāraudzīti. Uh, ir pamatojums sadarbībai dažādās jomās, drošībai, drošumam, patērētāja aizsardzībā un citās jomās. Mums ir iespēja ar ASV apspriest jaunus pasākumus, ko mēs varam ieviest. Lechtenberger kundze, es gribu pārliecināt jūs par to, ka mēs negribam turpināt darbu tā, ka mēs sakam, eh, mēs nevaram to izdarīt, bet eh, mums ir jāstrādā kopā apvienotajā komitejā ir jāpanāk uh, vienotas pieejas. Ir uh, grūti harmonizēt transatlantisko aviāciju, bet svarīgi ir, lai mēs respektētu viens otru un rastu attiecīgus risinājumus. Mums ir jāizvairās no pretrunām un no situācijām, kurās eh, avio sabiedrību pasažieri nonāktu nepatīkamās situācijās. Mēs varam panākt progresu, jo mums ir eh, apvienotā komiteja un attiecīgi principi. Šī joma, kuri daudzi no jums eh, minēja, ir svarīga, un tā ir nodokļu joma. ASV ierobežo investīcijas līdz 25%, Eiropas Savienība ierobežo šīs investīcijas līdz 49%. Gruškungs uzdeva ļoti labu jautājumu. Kā Eiropas parlaments var iesaistīties šajā jomā? Eiropas parlamentam un arī ASV kongresam ir jāvienojas par likumdošanas izmaiņām. Un tieši tāpēc nākamajā posmā ir jāveidojas ciešām attiecībām starp likumdevējiem abās Atlantijas pusēs. Tas ir tas, ko sarunvedēji var paveikt šādās situācijās. Atbildot uz Groškunga jautājumu, jāsaka, ka Eiropas komisija atzinīgi vērtētu to, ja parlaments spēlētu lielāku lomu šajā jomā. Nākamgad mēs uzņemsim investīciju fórumu un abu pušu likumdevēji risinās šos jautājumus. Parlamentam ir svarīga loma arī misiju laikā parlamentā. Tā ir tiesa, ka jums ir augstas gaidas un jūs uh, cerat panākt labus rezultātus, bet šis ir jautājums, kurā mēs panāksim progresu. Eiropā mēs veicam vietējā tirgus, iekšējā tirgus liberalizāciju. Un daudz kas notiek pateicoties šim nolūkumam, jo tas veicina arī konkurētspēju. Eiropas Savienība ieņem vadošo lomu un tālāk mēs spērsim nākamo soli, mēs uh, novērsīsim dažādos šķēršļus, un šeit ir arī Eiropas parlamenta loma. Tātad jautājums ir, vai glāze ir puspilna vai pustukša. Es gribētu teikt to, ka ja mums būs šis nolīgums, mēs virzīsimies uz priekšu, tas nozīmē, ka glāzē mēs varēsim ieliet vairāk ūdens, un galu galā mums būs iespēja um, izveidot labi funkcionējošu avio sabiedrības transatlantijas tīklu. Jūs varat dot lielu ieguldījumu no parlamenta puses. Un tagad ir svarīgi, lai nolīgums būtu apstiprināts, un ja Eiropas Savienības puses to nevar izdarīt, tad mēs teiksim amerikāņiem jā, ka darbs nav paveikts. Paldies. Būtā, Paldies. Lichtenbergers kundze gribēja vēl kaut ko piebilst, pirms es dodu vārdu referendam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas pārstāvim par skaidrojumu. Man ir viens jautājums. ASV tagad ir saņēmušas to, ko viņas vēlas. Kāda viņām ir motivācija, lai turpinātu sarunas? Mēs esam tā puse, kas vēlas kaut ko saņemt šajā sarunās. Mēs esam kaut ko devuši, mēs esam piekāpušies sarunās. ASV ir saņēmuši to, ko prasīja. Man liekas, ka tas ir ļoti tāds būtisks kritērijs. Es neredzu, kāda motivācija amerikāņiem ir turpināt sarunas, ja jau viņi ir saņēmuši visu to, ko viņi ir prasījuši šajās sarunās. Šis, šī vienošanās, protams, ir viens solis ļoti garā ceļā, taču katrā šī ceļa posmā mums ir jāgarantē, lai abām pusēm būtu motivācija turpināt sarunas, tīpaši otrai pusē. ASV eh, šī te glāze jau tagad ir pilna līdz malām, un viņiem nav nekāda šīs motivācijas. Mēs esam tie, kas vēl kaut ko cenšas panākt. Mums ir jādomā par to, kāda motivācija varētu būt ASV, lai turpinātu sarunas. Ne jau tikai tas, ka viņi ir ļoti pieklājīgi un ļoti jauki, viņiem ir vajadzīga patiesa, reāla motivācija. Manuprāt, mūsu sarunu partneri e, ir zaudējuši jebkādu motivāciju. Varbūt komisijas pārstāvs var atbildēt uz šo jautājumu. Lichtenbergers kundze, jums nav taisnība. ASV nav saņēmusi visu, ko vēlējās. Ir ļoti daudz jautājumu, kuros viņi grib turpināt sarunas. ASV nevar kontrolēt Eiropas gaisa pārvadātājus. Tas nav iespējams. ASV nav visas tās brīvības un tiesības, kas mums šeit ir Eiropas Savienībā. Mēs esam daudz jautājumus atstājuši nākamajiem sarunu posmiem. Ir pilnīgi nepareizi teikt, ka ASV ir saņēmuši visu, ko viņi vēlējās, un mēs nē. Neviens nav saņēmis savus galīgos mērķus šajās sarunās, jo mēs neesam vēl pilnīgi liberalizējuši tirgu. Taču turpinot šo te posmu, mēs uh, vēlamies strādāt pie tālākajiem stimuliem. ASV nav vēl visu to brīvību, ko viņi vēlas, viņi nevar uh, īstenot pilnīgu kontroli par Eiropas avio pārvadātājiem tā tālāk un tā joprojām. Mums, piemēram, ir uh, tiesības uh, lidot mūsu aviopārvadātājiem starp ASV lidostām, kas viņiem nav šeit Eiropā atļauts. Tātad mēs katrs varam eh, spērt nelielus solīšus uz priekšu koordinētā veidā. Es domāju, Lichtenbergers kundzei nav taisnība, ja viņa saka, ka viena puse ir saņēmusi visu, otra neko šajās sarunās. Process turpinās. Paldies! Paldies! un mūsu arī kabatas nav pilnīgi tukšas. Zasādas kungs, lūdzu dot vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ārkārtīgi interesants bija šīs debatas. Tēma ir ārkārtīgi aktuāla. To jau pieminēja visi šajās debatēs izteikušies runātāji. Es negribu nevienam grūst spieķus riteņos. Man gan ir pašam savas bāžas, kas attiecas uz visu šo situāciju. Mēs varam runāt par tādiem jautājumiem kā pasažieru datu apmaiņa, uh, tāpat arī eh, eh, skaņu trokšņu piesārņojumu samazināšana. Par to varam diskutēt, kā amerikāņi izturas pret Eiropas uzņēmumiem. Tagad Eiropas uzņēmumi ir eh, jāuzskata par apakšu uzņēmējiem, un tie nevar parakstīt tiešus nolīgumus. Es domāju, ka šī tēma ir vēl ļoti atklāta, ir ļoti daudz ko runāt par apakšjautājumiem. jautājumiem Es esmu gandarīts dzirdot, ka starp ēnu referentiem ir uh, tāda kā vienprātība. Es domāju, ka uh, e, nolīgumā vērtība būs tik liela, cik mēs to ieliksim. Pirmkārt, jau tas ir labi, ka pastāv šis nolīgums. Uh, Ja mēs paskatīsimies atpakaļ uz sarunu sākumu, tad redzēsim, ka daudz kas jau ir panākts. Ja man kāds jautātu man personisko viedokli, tad es teiktu, ka šis otrais sarunu posms ir ārkārtīgi ambicios. Mēs, protams, neesam sasnieguši visus savus mērķus, jo ir vēl jāatrisina ļoti daudz jautājumu, tas acīm redzot tiks darīts trešajā sarunu raundā. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam trešajā raundā būs lielāka loma un ietekme. Un tad dažas no mūsu bažām atkritīs, un arī es domāju, ka nebūs tā, ka mums būs jābalso pret šo dokumentu. Gribētu atkārtot, manuprāt, šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, šis protokols ir ļoti svarīgs, un es gribētu ieteikt visiem kolēģiem iekļaut savas bažas paskaidrojumu rakstā. Diemžēl grozījumus mēs nevaram iesniegt. Tālāk. Es uzklausīju uzmanīgi, ko teica kolēģi, un varu dažiem no viņiem atbildēt. Bilbao kundze un Lichtenbergers kundze, man arī ir savas bažas šajā jomā, ārkārtīgi lielas bažas. Man ir ļoti liels bažas, kas saistās ar šo dokumentu, bet es balsošu par to. Es uzskatu, ka nākotnē diskusijas turpināsies, sarunas turpināsies un daži no šiem sasāpējušiem jautājumiem tiks atrisināti trešajā sarunraundā. Bet pagaidām es gribu pateikties visiem par izteiktajām domām. Es tās uzmanīgi uzklausīju un es noteikti uzņemšu savā zināšanu lokā visus tos, pieņem ziņāšanai visus jūs teikto. Paldies! Paldies Zasadas kungam! Protams, ka daudz šeit nobazījušies par simetrijas trūkumu, eh, visi zina, ka sarunas turpināsies, parlaments vēlas nākotnē tikt vairāk iesaistīts, un tas ir pozitīvi. Tagad mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar šūre komiteju. Mēs esam ietaupījuši laiku, šorīt kaut kā mēs neesam pārāk pļāpīgi. Uh, tāpēc mums atkal ir neliela pauze. Gadīsim, kamēr ieradīsies Juta Haug, eh, kas pārstāvēs Garīgo Polēdes kungu, un kopā ar viņu mēs runāsim par ļoti lieliem tādiem strateģiskiem jautājumiem, par politikas uzdevumiem, budžeta resursiem, ilgspējīgai Eiropas Savienībai. T, eh, šī tikšanās ir paredzēta 10.30 un tādēļ, kā saka armijā, mēs tagad varam iet uzsmēķēt. Okay, colleagues, um, if... Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Līdz pulksten 12. ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar kolēģiem no šūra komitejas. Trīspadsmito un četrpadsmito darba kārtības punktu mēs eh, tūdaļ apvienosim. Vai Spānija mani klausās? Halo Madrida, halo Madrida, vai var mani dzirdēt? Tātad 13. un 14. darba kārtības punkts tiek apvienots. Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods šeit redzēt šūru komitejas priekšsēdētāju. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka Juta Hauga un Garīgas kungs, abi divi no šura komitejas, ir atraduši laiku, lai ierastos pie mums. Es esmu pārliecināts, ka jūs visi zināt, cik jūsu komiteja ir svarīga. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka mūsu komiteja ir vissvarīgākā komiteja visā pasaulē, ne tikai Eiropas parlamentā. Uh, Mēs vairāk nekā labi apzināmies to, cik svarīgi ir sadarboties ar citām parlamentu komitejām. Un it tīpaši mūs interesē tas, ko jūs mums stāstīsiet šodien par savu darbu šura komitejā. Mēs vēlamies ar jums sadarboties pēc iespējas labākā veidā. Iesākumā došu vārdu jums un vēlreiz gribu pateikties jums abiem par veltīto laiku un ierašanos šeit. Paldies par tik sirsnīgiem vārdiem. Skaidrs, ka transporta komiteja ir vissvarīgākā komiteja, kas vien eksistē, jo bez transporta nekur mēs netiktu. Ne, nu varbūt kājām varētu kaut kur tikt vai arī ar riteni, bet ne tālāk. Bet tad skaidrs, ka pārāk tālu netiksim un ņemot vērā mūsu ierobežoto laiku labāk jau ceļot ar citu transporta līdzekli. Mūsu komiteja, nu pastāstīšu plašāk, ko īsti dara mana komiteja. Mūsu mērķis ir strādāt ļoti nopietni, un tad savu darām ļaušu izteikties, kas ir mūsu referents. Viņš varēs plašāk pastāstīt tieši par šo jautājumu, kas mums šodien ir iekļauts darba kārtībā. Mēs tikai izveidoti ar konkrētu mandātu, kompetence šī gada jūnijā, un mēs izveidojam šo komiteju pirms uh, vasaras brīvdienām, un tad septembrī sākam strādāt. Mūsu darbs tika sadalīts trīs posmos. Pirmais posms ir, un šis posms drīz arī beigsies, šajā posmā mēs sākam izskatīt mūsu darba horizontālos aspektus, respektīvi Sākam runāt par Eiropas pievienoto vērtību, sākam arī diskutēt par to, kā mēs varētu Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, teikšu tā, iebudžetēt, respektīvi sada, sadalīt pa budžeta posteņiem. Respektīvi runājot par nākamo uh, budžeta perspektīvu, kā mēs varam iekļaut un visas vajadzīgas izmaksas. Un tad nākamais posms, protams, kā tad ir ar ieviešanu, kā būtu jāmainās budžeta struktūrai, tā lai varētu visu panākt. Pirmdien un otrdien mums notika uzklausīšana, tur bija četri eksperti, četras eksperta grupas, mums bija ļoti labi eksperti, un šie eksperti savukārt tā no ārpus ieskatījās mūsu budžetā. Un tad viņi runāja par trīs mērķiem. Šie trīs mērķi nāk no Eiropas 2020. gada stratēģijas, kas ir gudra, ilgspējīgā un uh, iekļaujoša izaugsme. Tad viņi runāja par šiem trīs aspektiem, un viņi izvērtēja mūsu budžetu un mūsu progresu. Un mūsu ausīm, es pateiktu, bija dažas revolucionālās idejas. Un nerunāsim tagad par sīkiem budžeta skaitļiem. Viņi teica, salieciet labāk visu kopā, labāk kohēziju, labāk nauda nabadzīgajiem, labāk visu lauksaimniecībai, un tad viņi teica vēl pētniecībā vajag investēt. Un visu pārējo varat vienkārši atmest. Tas tas, ko viņi teica. Nu, man teikšu, kā ir, nu, tā bija kā revolūcija. Bet Es nezinu, vai šāds viedoklis tagad iedzīvosies, un es nedomāju, ka dalība valstis piekristu šāda veida pieeja. Respektīvi, tai vietā, lai ar tādu mājīgu spiedienu kaut ko panāktu, respektīvi aicinātu uz tādu sadarbību komandā, bet vienkārši teikt, ka budžetā ir tādi ļoti prasti sadalījumi. Vienkārši teiksim, ka ir normatīvā bāze, un mēs jums teiksim priekšā, kas jums būtu jādara arī dalību valstīs. Kad mēs runājam par 2011. gada budžetu, jūs noteikti sekojat šīm diskusijām, un tad jūs pamanāt arī, ka attiecībā uz dalību valstīm daudzos gadījumos vēl ir jāturpina viņus pārliecināt tā, lai viņi neatteiktos no solidarās kopienu domāšanas. Nākamais aspekts ir 13. janvāris. Eh, tātad 13. janvāri visi noteikti ir ielūgti uz mūsu sanāksmi, nāciet. Un šajā sanāksmē mēs runāsim par sektorāliem jautājumiem. Un sektorālajie jautājumi nozīmē to, ka mēs runāsim par lauksaimniecības politiku, par kohēzijas politiku. Un, protams, runāsim par pētniecību, attīstību un visticamāk kas jums būtu īpaši interesanti, runāsim par TNT. Un visi šie jautājumi tiks apspriesti. Un tad, kad būsim pabeiguši sektorālo fāzi, sektorālo posmu, tad Salvadora ziņojums pa to laiku arī tiks uzrakstīts. Nu, Salvadors teica, ka viņš izrakstīs. Nu, jā, jā, jā, ziņojumam ir jābūt uzrakstītam, varbūt jābūt izklausās mazliet strikti, bet uh, viņš ar lielu prieku to dara. Un tad doma ir tāda, ka maijā mēs varētu komitejā balsot par mūsu ziņojumu un jūnijā piedāvāt balsošanai plenārsēdē. Un mēs ļoti ceram, ka visi varēs šo ziņojumu atbalstīt. Mērķis, protams, ir panākt, lai trīs ceturdaļas deputātu atbalstītu mūsu uh, ziņojumu atbalstītu mūsu idejas. Jo tad, protams, nākamais posms ir sarunas ar padome. Un jā, mums ir trīs ceturdaļas visu deputātu balsu, tad mums ir labs pamats. Un tad vēl ir ļoti svarīgi, lai mums būtu deputāta atbalsts no rietumiem un austrumiem un dienvidiem un, un ziemeļiem, skaidrs, ka ir daži eiroskeptiķi, nu tos mēs nemēģināsim pārliecināt, skaidrs, ka viņi jebkurā gadījumā būs pret, bet nu centīsimies panākt atbalstu. Mēs nemaz negribētu, mēs pat nemērķējam uz 90 vai pat 100 procentiem, mums pilnīgi pietiek ar 75. Bet tiešām ceram, ka 3 ceturdaļas mūs atbalstīs. Kāda ir mūsu darba metode? Nu, skaidrs ka ir koordinatoru sanāksme, ir arī komiteju sanāksmes, kā visiem, bet, lai diskutētu komiteju sanāksmēs, tad Salvadors raksta tā saucamo reflection paper, kas tāds pārdomu dokuments. Un tad šo dokumentu mēs izmantojam kā, pado, pa, kā pamatu diskusijai, struktūrētai diskusijai. Un Salvadors tad Izmantojot šo pārdomu dokumentu, viņš pieraksta kolēģi komentārus un pēc tam veido darba dokumentu. Un tad šie darba dokumenti savukārt, nu, es jau teikšu, protams, es neteikšu, ka tā ir tāda oficiālā, apstiprināta komitejas nostāja, bet vismaz šie darba dokumenti ar dažādiem viedokļiem jau atrodas mūsu mājaslapā, un, ja jums ir interesi, jūs varat piekļūt šiem dokumentiem bez jebkādiem ierobežojumiem. Un šeit nu jau var runāt par to, ka komitejā jau ir izveidojusies šāda nostāja. Mums ir 50 deputāti, 45 aizvietotāji un arī daudzi citi nāk uz mūsu sanāksmēm, tik, tiek diskutēts ļoti plaši. Un uh, mēs nolēmām arī ka paralēli komisijai mēs strādāsim, sekojam tam, ko dara komisija. Jūs noteikti zināt, ka arī komisija ir izveidojusi tā saucamo task force. Šajā komandā ir vairāki komisāri, un šeit komisija mēģina izstrādāt uh, arī savu stratēģiju nākamai finanšu perspektīvai. Komisija jūnija beigās, 2011. gadā, varbūt jūlijas sākumā, nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Un tas nozīmē, ka ja mēs gribētu labi paveikt savu uzdevumu, respektīvi ietekmēt komisiju ar savu viedokli, ar savu ziņojumu, tad skaidrs, ka mums ir jāstrādā daudz raitāk un respektīvi arī jākonsultējas visu laiku ar komisiju. Mums ir jāuztur dialogs ar komisiju un jāsniedz viņiem informācija. Komisārs, kas ir mūsu, teiksim, sakarnieks starp komisijas darbu un mūsu darbu, ir Levandovska kungs. Viņš ir atbildīgs, un tad viņš attiecīgi nāk uz mūsu komitejas sēdēm vai arī nosūta direktoru, kas ir atbildīgs par budžeta jautājumiem un par, par uh, budžeta perspektīvu, un uh, šis ir Lēne kungs, šis direktors, kas pie mums nāk. Nu, tas arī būtu viss no manas puses, un ļaušu izteikties Salvadoram. Nu, es domāju, ka viņam būs iespēja pateikt vairāk par saturu. Lūdzu, Salvador. Straight to Salvador, no problem. Okay. <laughs> right. Muchas gracias a ambos presidentes. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies arī kolēģiem, kas strādāja budžeta komisijā. Dominiks arī strādā pie svarīgā uzdevuma, lai sasaistītu šādu specializētu komiteju ar transporta komiteju, kas specializējas arī citos jautājumos. Es domāju, ka pieredze būs ļoti laba, lai uh, komiteju locekļi aktīvi darbotos šādās komitejās. Un tagad runājot par šura komitejas darbu, man nav nekā īpaša, ko piebilst pie jau iepriekš teiktā. Un tad es varētu pievērsties tādam īpašam jautājumam, kas ir saistīts ar transporta komitejas atzinumu. Un Simpson kungs mums to sūtīs. Šis ir tāds uh, īpašs periods šura komitejai, mums ir pārdomu dokumenti, kas ir jāizskata, un jāsaka, šīs pārdomas ir ļoti nopietnas. Man interesē, lai mēs varētu panākt vislielāko vienprātību, jo šis ir politisks vēstījums, kas ir jā, jāsūta parlamentam, lai sagatavotu nākamos finanšu plānus. ir nepieciešams lielākais vairākums Eiropas parlamentā, lai to apstiprinātu. Runājot par aspektiem, kas ietekmē transporta politiku, es gribētu pateikties jums par um, sagatavoto atzinumu. Tādēļ mēs arī zinām, kādas ir bāžas un uh, kādu pieredzi ir ieguvusi transporta komiteja šajā finanšu plāna periodā un kādi ir nākotnes plāni. Šura komitejā mēs joprojām nezinām, kāda struktūra būs uh, turpmākajiem finanšu plāniem un kur mums vajadzēs iekļaut infrastruktūras politiku. Šajā diskusiju posmā mēs nezinām, vai nākamais finanšu plāns būs uh, īs ar uh, nelielām izdevuma kategorijām, vai arī tās būs tāds plašāks, kur būs iekļauta arī stratēģija Eiropa 2020. Sākotnējais eh, iespējas mums ir eh, gūts no deputātiem un ekspertiem. Pašlaik nav īsti skaidri zināms, kāda ir saikne starp stratēģiju 2020 un nākamajiem finanšu plāniem. tā kā komisijas dokumenti nav vienmēr īpaši skaidri, tos ir um, grūti pielāgot septiņu vai astoņu gadu finanšu plānam. Mēs uh, gribētu pievērsties tādiem īsākiem, īsāku periodu finanšu plāniem. Tomēr galu galā, kā jau jūs uh, sakāt, šī ir viena no tēmām, kurā tiešām ir pievienotā vērtība, runājot par Eiropas Savienības budžetu, un kā tas ir atspoguļots arī stratēģijā 2020. Jūs jau esat izteikuši savas uh, idejas, un dažām mēs arī varam piekrist. Budžeta komisija raugoties no pašreizējās situācijas, var teikt, ka Eiropas tīkli sniedz pavisam nelielu atbalstu. Un es nezinu, cik viegli nāksies uh, gūt atbalstu infrastruktūras projektiem. Un es domāju, ka tas noteikti ietekmēs Eiropas Savienības nākotni. Vēl viens aspekts, par ko mēs domājam, ir pievienotā vērtība. Un te mēs varētu runāt par piemēriem, kas skaidri parāda, ka kopienas politika tiešām var pārstāvēt šo Eiropas pievienoto vērtību, kas būs svarīga nākotnes finansējumam, runājot par pētniecību un attīstību un arī par transporta infrastruktūras izdevumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka budžeta piešķiršana Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas Savienības budžetam rada daudzējādus rezultātus un ietekmi runājot par finansējumu Eiropas infrastruktūras projektiem, un te jārunā par sesto un septīto punktu. Jāsaka, ka finanšu plānā ir jāietver attiecīgs finansējums. Runājot par astoto punktu, tur ir minēta uh, stratēģija 2020. Un te ir skaidri pateikts, ka šiem tīkliem ir nepieciešams attiecīgs finansējums. Un ir arī skaidrs, ka šūre komiteja strādās ar ERB, kas ir uh, galvenais finansētājs Eiropas uh, infrastruktūras projektiem. Un tiks lūgts paaugstināt finansējumu transporta projektiem nākamajos finanšu plānos. Jūs arī atsaucaties uz iespēju fina, eh, iespēja, kā arī no kohēzijas fonda varētu finansēt šos eh, projektus, un arī nacionālie budžeti varētu dot savu ieguldījumu galveno nacionālo infrastruktūras tīklu finansēšanai. Līdz ar to Eiropas Savienības eh, budžets varētu sniegt finansējumu Eiropas projektiem. Uh, Šeit es piekrītu šure komitejai. Budžeta komitejas locekļiem būtu svarīgi zināt, ka pamatā viss budžets no ten budžeta 2013. gadam jau ir piešķirts. Tas nozīmē, ka vispirms jau tas bija nepieciešams, bet šis budžets tomēr bija nepietiekams. Un ir ļoti, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Marko Polo un Galileo programmas arī ir svarīgas Eiropas Savienībā. Mm, runājot par finansējumu Galileo, jāsaka, ka Diemžēl budžeta plānošana nav darbojusies pietiekami labi. Mums vajadzēja pārskaitīt finansējumu no kultūras budžeta. Nevienam tas, protams, nepatīk. Un tas nozīmē, ka budžets tiek piešķirt citām kategorijām. Mums ir svarīgi pievērsties arī pievienotajai vērtībai un projektiem, kuriem ir ietekme visā Eiropā. Priekšstādētāji, es esmu pateicīgs par jūsu ieguldījumu, un es ceru, ka mēs panāksim progresu gan nākamajās finanšu perspektīvās, gan attiecīgajās sarunās. Mums tomēr ir jāatceras, ka Eiropas tīkli un infrastruktūras ir jāizvērtē arī no pievienotās vērtības viedokļa. Un šīm politikām ir jābūt ļoti prioritārām attiecībā uz finanšu plāniem. Paldies! I... Lies paldies, Salvador! Es gribētu arī teikt īsus ievadvārdus par manu ziņojumu, un tād es aicināšu izteikties deputātus, kas katrs ir eksperts savā noteiktajā jomā. Es ar prieku klausījos tajā, ko tu, Salvador, teici attiecībā uz Eiropas pievienoto vērtību. Tieši šo domu mēs paturam prātā runājot par TNT. Es būšu ļoti atklāts. Mums ir apnicis, ka TNT ir joprojām 27 dalību valstu atsevišķi projekti, un viņiem nav starpsavienojumi. Viņi nevar savienoties. Ko mēs darām? Mēs mēģinām šo te pārobežu savienojamību kā prioritāti bīdīt uz priekšu. Aijala Sander jums var stundām ilgi runāt par Perpiņāns Barcelonas ceļu, un es arī varu runāt par daudziem šādiem te savienojumiem, kas ir ļoti svarīgi. Tad, kad mēs redzēsim, ka šie savienojumi sāk īstenoties, tad mēs būsim uz īstā ceļa. Es biju ļoti priecīgs, ka jūs savā ievadvārdā apstiprināt šo domu. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka Transports veido 4,6% no IKP Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka transportam ir jābūt efektīvam un ilgtspējīgam. Tikai tad tas varēs nodrošināt ilgtspējīgu Eiropas attīstību. Tas ir vitāli svarīgs ne tikai no ekonomiskā, bet arī no sociālā viedokļa Eiropā. Tas, ko jūs abi teicāt šorīt, ir iepriecinoši. Mēs e, darbojamies vienā virzienā, mūsu centieni ir vērsti vienā virzienā, lai transportu izceltu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams labāk koordinēt TNT projekts kohēzijas fonda ietvaros bet es saprotu, ka tiklīdz es e, kaut ko tādu pasaku reģionāli komitejai, tad viņi sāk ļoti satraukties, jo viņiem liekas, ka es gribu izlaupīt viņu budžetu. Taču tas tā nav. Mēs vēlamies labāk izmantot kohēzijas fondus un citus struktūru fondus, lai uzlabotu ainu Eiropā kopumā. Mēs, kā transporta speciālisti, domājam, ka varam dot savu ieguldījumu šeit. Mēs sākam sarunas ar Rēgī komitejas pārstāvjiem savās politiskajās grupās, lai viņus nomierinātu. Mēs nevēlamies viņus, viņu budžetu izlaupīt, viņu kasas iztīrīt, kā viņiem dažreiz tas liekas. Mēs uzskatām, ka mēs varam vairot kohēzijas fondu apjomu transporta jomā. Uh, Mums ir jāskatās, protams, arī uz citām jomām. Viena no problēmām, par kurām mēs šeit bieži runājam, ir satiksmes sastrēguma urbānās teritorijās, pilsētvidē, un tas nav tikai jaunajās dalību valstīs vai Austrum Eiropā. Nu, nē, es nezinu, kad mēs e, beigsim vispār viņus saukt par jaunajām dalību valstīm. Varbūt, ka pēc tam, kad viņi 50 gadus jau būs bijuši Eiropas Savienības dalību valsts. E, Pilsētvidas sastrēgumi ir raksturīgi visai Eiropai. Mums ir jādomā, kā risināt šo problēmu, izmantojot arī citus struktūra fondus, ne tikai kohezijas fondu. Jūs, Salvador, pieminējat Galileo. Protams, Galileo piedzim šajā komitejā, bet tas ir aizgājis prom no mājas un tagad ir iegājis Rūpniecības komitejā. Mēs neesam pārāk apmierināti ar to, bet tas bija komisijas lēmums, ko tā mums uzspieda. Mēs redzēsim, kā Galileo attīstīsies tāpat arī vienotās Eiropas debesis un Cezārio programma. Šīs programmas tiešām piedāvā papildus vērtību Eiropai, kā jūs arī pareiz to uzsvērāt. Vai šobrīd mēs saņemam optimālo šo papildus vērtību? Es nedomāju, ka šīs programmas dod pilnu atdevi. Mums ir jādomā, kā uzlabot to. Jūs pieminējat arī Marko Polo Arī šeit, runājot par transportu un turismu saistību, un šīs abas jomas ir mūsu komitejas kompetencē. Lisabonas līgums mums piešķir papildus kompetences arī turismam, mums kā parlamentam, bet tanīpat laikā turismam nav paredzēts nevien bu, neviens, nav paredzēts neviens eiro Eiropas Savienības budžetā. Uh, 16. ziņojuma projekta punktā es uzstāju, ka arī budžetā ir jāatspoguļojas turisma svarīgumam. Turisma sektors ir lielākais darba devējs no visiem sektoriem Eiropas Savienībā. Turisma attīstības potenciāls ir milzīgs. Un es šeit nedomāju tikai atsevišķas valstis, tādas kā Spānija vai citas vidusjūras valstis. Nē, uh, mēs varam attīstīt arī citus turisma objektus, piemēram, rūpniecisko turismu varam attīstīt. Kāpēc to saka? Tādēļ, ka es nāku no industrijas, no mūsdienu rūpniecības dzimtenes. Ilgtspējīgs turisms ir tāds, kurš izcels gan dabas objektus, gan industriālos, gan kultūras objektus. Uh, Eh, šis varbūt nav tas labākais gads, kad mēs varam iekļaut budžetā kaut ko jaunu. Dominiks gan ļoti centās, taču mēs uzskatām, ka vajadzētu eh, iekļaut turismu eh, un piešķirt tam kaut kādus līdzekļus jau tuvākajā nākotnē. Es neesmu vienīgais, kas to tā uzskata, arī Vatsona kungs to ir jau teicis. Domāju, ka Būs labi, ja mēs sadarbosimies ar jums visos šajos jautājumos. Tas nav tā, ka mēs tikai prasam kaut ko no jums. Šai sadarbībai jābūt abpusējai. Mums kopā ir jācenšas radīt tāds kopskats par to, kas notiek Eiropā, kā mēs to veidojam. Tāpat kā jebkura cita komiteja, arī mēs gribam, lai šura komiteja mūs mīl, mūs ciena un mums palīdz. Paldies, Matjus Grošs, lūdzu, no tautas par. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es arī gribētu pateikties abiem kolēģiem par to, ka viņi sniedza mums šo pamatu informāciju, ņemot vērā pēdējo gadu situāciju. Es varu teikt, ka šī iniciatīva ir ļoti interesanta, ka pastāv iespēja iepazīties ar kādu citu komiteju un tad tā tuvāk uzzināt, ko, kas īsti notiek citur. Kā tikko dzirdējām, mēs esam transporta un turisma komiteja. Uh, Un ir jāpasaka, ka 20% no IKP un, un nāk tieši no šīm jomām, un 80 miljonu nodarbināto vidēji ir. Un tāpēc varam teikt, ka ja jau ir šāda nozare, kas uh, tik ļoti daudziem piedāvā darbu un saražo tik milzīgu IKP daļu, tad, protams, ir jāpiedāvā daudzus labumus, Um, mans kolēģis Mihails noteikti pateiks, ka savukārt no vidas viedokļa šī nav tā veiksmīgākā nozare skaidrs. Daudzu gadu laikā ļoti aktīvi ir attīstījusies šo situāciju, un daudzos gadījumos, jā, tik tiešām ir negatīvas sekas. Šeit mēs runājam par nozare, uh, kas ir ļoti svarīga visai Eiropas Savienībai. Ja nav transporta un turisma, bet ir tīpaši transporta, tad skaidrs, ka iekšējais tirgus nebūtu tik ļoti atvērts un arī cilvēku mobilitāte nemaz nebūtu iespējama. Līdz ar to skaidrs, ka mēs esam viena no tam svarīgākajām komitejām un ka mums tieši piešķirts TNT uh, svarīgākais ziņojums un svarīgākais darbs. Un redzam, ka likumdošanas jomā mūsu darbs bija tikpat veiksmīgs kā, uh, kā jautājumi, kas saistīti ar vīdes aizsardzību. Mēs strādājam arī pie sociālajiem aspektiem, pie vīdes aspektiem, tikām arī esam izskatījuši arī jautājumus, kas ir saistīti ar piekļuvi profesijai. Manuprāt, nav nevienas citu profesiju kategorijas, kur būtu tik ļoti labi noregulēta piekļuvi, ja, piekļuvis jautājumi kā transporta jomā. Manuprāt, mēs tiešām ļoti labi strādājam. Un daudzos gadījumos uh, pat esam mazliet pārsteigti, ka citas komitejas tik nesen atklāja mūsu komitejas pastāvēšanu. Uh, Bet vēlamies teikt, ka 2020. gada stratēģija ir mums ir ārkārtīgi svarīga, un šeit inovācijas ir viens no tiem vārdiem, kas nākotne ir vārds ar vislielāko cerību, ar vislielāko atdevi, bet, kā jau pieminēja, ir gan šie sociālajie aspekti, gan arī šie trīs momenti, kas jau tika vairāk kārt pieminēti saistībā ar stratēģiju, un mēs ceram, ka arī jūsu darbs varēs papildināt mūsu darbu, un arī plenārsēdēs jūs atbalstīsiet mūs un varēsiet sniegt informāciju uz āru. Šis ir viens no aspektiem, kas, manuprāt, jāuzsver. Ja mēs tagad runājam par nākotni un par prioritātēm, jā, tad runājot par budžetu, protams, ir jābūt prioritātēm un jā, jāuzlabo koordinācijas darbs. Man nav nekāda ilūzijas, nedomāju, ka nākotnē mums tiks piešķirt vairāk naudas, lielāk naudas līdzekļi. Esmu pārliecināts, uh, ka mums nāksies vienkārši ar ne, ierobežotiem resursiem efektīvāk strādāt. Lai panāktu šo mērķi, mums ir jāvienojas par to, ka ir jāuzlabo koordinācija ar visām jomām. Kā tiks veidots nākotnes budžets, vai tur būs vairāk naudas administrācija, vai tur būs naudas uh, citiem aspektiem. Man šķiet, ka tas nav pat tik ļoti svarīgi, bet svarīgākais ir, lai mēs nepaliktu pie vecās schēmas, pie vecās pieejas, ir svarīgi nākt klāj ar jauniem inovatīviem priekšlikumiem tā, lai Eiropas Savienības mērķi ļoti skaidri atspūgļotos budžetā. Un šeit transportam ir interesanta loma. Pirmam kārtam mums sadarbība ar Regi komiteju kļūst īpaši svarīga. Nevis tā, kā bija pagātnē, kā mēs gribam viņiem atņemt naudu, kā viņi dažreiz ir teikuši, nē, bet vienkārši mēs varam redzēt, ka kohezijas fondā viena ceturdaļa naudas īstenība tiek tērēta tieši transportam. Tad mēs varam savā komitejā savukārt nākt klājā ar skaidriem noteikumiem par to, kā var šo naudu pareizi izlietot, lai nesanāktu tā, ka būtu kādas investīcijas, kas būtu pretrunā ar Eiropas mērķi, kas ir saistīts ar interoperabilitāti, lai nebūtu šāda situācija. Tas pats attiecas arī uz vidi. Būtu ļoti neloģiski turpināt paralēli diskutēt, un tai vietā, lai apvienotu spēkus un ieguldītu kopā pētniecībā un citās jomās, lai uzlabotu situāciju, lai stiprinātu Eiropu, lai uh, arī Eiropa būtu stiprāka attiecībās ar citām valstīm, ar citiem kontinentiem, tad tieši šis jautājums, ka tas, ka mēs tādās jomās kā uh, vīde, mēs esam apvienoti nevis atsevišķas 27 dalību valsts ar absolūti paralēliem mērķiem. Vēl viena lieta, par ko es ļoti gribēju šodien runāt, ir tas, vai mums būs jauni ienākumi, vai mums būs jauni līdzekļi pieejami. Un tad Uh, transports arī šajā gadījumā tiks atklāts atkal no jauna. Piemēram, tad, kad mēs pabeigsim diskusijas par eiro viņietie, un tad dalību valstis pamanīs, ka no transporta jomas var ieņemt arī papildu līdzekļus, un tad, protams, skaidrs, ka ir jāatvēl šie līdzekļi, jānovirza konkrētam mērķim, tā saucamais earmarking. Un tas savukārt kā prasa papildu līdzekļu investīcija var, piemēram, no šīs naudas at, attīstīt ceļu būvi, no šīs naudas attīstīt pētniecību, bet es domāju, ka ir daudz valsts, kas teiks, ka tie ir vienkārši tīri ienākumi un nevienam mēs šo naudu nedosim, izlietosim kā pašiem tīk. Tāpēc, manuprāt, ir jādiskutē par satura aspektiem, bet, protams, arī par finanšu aspektiem. Šī problēma, kas saistīta ar earmarking, par, par ieņēmumu novirzi, tad, manuprāt, Tad, kad mēs nākam, nākamajā reizē runāsim par privātu un publisko partnerību, tad ir svarīgi pateikt privātiem partneriem, jūs šeit varēsiet izdevīgi investēt. Šeit jums būs ienākumi, kas pēc tam, nu, kurus pēc tam jūs varēsiet izmantot. Un šeit jūs jau zināt, ka par PPP tiek runāts ļoti plaši un ilgi. Mēs ļoti vēlamies izmantot šo situāciju. Manuprāt, tieši transporta jomā mums ir daudz labi risinājumi, tā lai varētu atbalstīt līdzekļu novirzi un lai varētu atbalstīt PPP projektus. Tātad kopsavilkumā ir jābūt prioritātēm, ir jābūt koordinācija ar citām jomām, un Trešais aspekts ir saistīts ar sadarbību arī ar reģionālo komiteju, lai nesanāktu tā, ka Eiropas Savienības nauda tiek tērēta bezmērķīgi, lai būtu mērķi un lai būtu noteikumi. Paldies! Thank you, Mrs. Ayala. Paldies! Ayala Sanders, kundze, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Sí, en principio agradecer enorme. Mm, paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties kolēģiem par viņu prezentācijām un paskaidrojumiem šai komitejai. Es domāju, ka jūs palīdzat mums sagatavoties vēsturiskajai cīņai par to, kā iegūt vislabāko uh, gada budžetu Eiropas pilsoņiem ar pievienoto vērtību. Grosa kungs ir diezgan pesimistiski noskaņots. Šeit arī tika teikts, ka mēs iepriekšējā reizē nepanācām visu, ko mēs gribējām, un ka IND netika noteiktas prioritātes, un es domāju, ka pašreizējā finanšu perspektīva ir solis uz priekšu, bet tagad mums ir jāvēršas pie labās gribas un jāpaļaujas uz sasniegumiem. Un es domāju, ka jaunā, jaunais posms pēc 2013. gada būs saistīts ar Eiropas mobilitāti un infrastruktūrām, kas varētu veicināt šo infrastruktūru. Un ir apstiprināts arī programmas arī saistībā ar ieguldījumiem infrastruktūrā. Ir jāņems vērā arī dažādas transporta struktūras, te mēs varam pavērties uz Latīņu Ameriku un Āziju. Ja mēs pievēršamies transportam pašreizējā krīzes situācijā, tad, manuprāt, Eiropas Savienībai nevajadzētu palikt malā. Mums ir jāsūta skaidrs politiskais signāls atbalstot infrastruktūras lielākai mobilitātei. Un mēs redzējām, kas notika, kad notika vulkāna izvirdums Īslandē. Ekonomika tika pavājināta jo liels uh, procents mūsu ekonomikas izmanto gaisa satiksmi. Un mēs nevarējām nodrošināt attiecīgu mobilitāti bez gaisa satiksmes. Un es domāju, ka šis divkāršais uh, drošības mehānisms un konkrēti sauzemes transports un dzelzceļš ir svarīgs, un mums ir jāsūta šis politiskais signāls uh, saistībā ar finanšu perspektīvu. Un mēs nevaram paļauties uh, tikai uz dzelzceļa transportu. Dzelzceļa transports, protams, nodrošina arī pasažieru transportu un izmanto arī Eiropas tehnoloģijas. Ņemot vērā pašreizējās problēmas, mums ir jāizveido noteikta sistēma Protams, ka mēs saskaramies arī ar robežu problēmām. Valstis uh, iegulda konkrētās jomās, un tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jāraida politiskas signāls, atbalstot uh, ieguldījumus, kas ir vērstas uz inovācijām, darba vietu radīšanu un konkurētspējas veicināšanu. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs eh, aspekts. Ir eh, svarīgi projekti attiecībā uz biļešu integrēšanu, sauszemes un dzelzceļa transportā. Ir daudzi aspekti, kam mums ir jāpievēršas. Bet eh, nav skaidra politiskā signāla attiecībā uz ieguldījumiem. Mēs nedrīkstam atpalikt un vērot, kā citi mūs apsteidz. Karīga Poriero kungs minēja IEBI e, potenciālu. Mēs runājam par dažādu veidu finansējumu. Runājot par Galileo, jāsaka, ka ņemot vērā Eiropas Savienības ieguldījumus un pievienoto vērtību, mums ir jākoncentrējas uz mobilitāti nākamajās, eh, nākamajos finanšu plānos. Pilsēta iedzīvotāji saskaras ar sastrēgumiem, bet svarīgi ir ņemt vērā arī dažādus savienojumus ar centriem un citām vietām cilvēkiem ir nepieciešams attiecīgas drošības garantijas attiecībā uz transportu. Mans viedoklis un noskaņojums ir tāds diezgan skeptisks. D dalībvalstis ir spējušas uh, veikt koordinācijas pasākums ar Eiropas Savienību, lai īstenotu pasākumus savās valstīs. Bet, manuprāt, Šajā komitejā mums ir jānodrošina tas, lai 2014. gada budžetā un turpmāk liela uzmanība tiktu pievērsta transportam. Ja mums nav kopienas budžeta investīciju, tad mēs nespēsim panākt iecerēto. Paldies! Jā, ich bedanke mich auch. Paldies. Paldies, ka budžeta komitejas speciālisti arī ir klāt. Jā, skaidrs, ka mm, transports ir ļoti svarīgs jautājums, bet es pieminēšu divus skaitļus. Mēs Eiropas Savienībā, jā, jā, protams, visas pārējās lietas ir ļoti svarīgas, bet es pieminēšu arī klimata pārmaiņu apkarošanu. Mēs taču gribētu ap, ar to par to cīnīties Un mēs nevaram to darīt, ja mēs nemainīsim transporta struktūru, jo 30% CO2 izmešu nāk tieši no transporta. Uh, piemēram, ja mēs siltināsim mājas, tad varēsim milzīgi naudu ieguldīt, protams, būs labāks rezultāts. Bet vēlreiz teikšu, ka uh, tieši transporta sektorā ir panākts uh, vislielākais ietaupījums un iespējams vislielākais ietaup ietaupījums. Vēlos teikt, ka mēs varam turpināt ar Transeiropas tīkliem, un mēs varam turpināt kā līdz šim, bet um, es teiktu, ka šobrīd Eiropā ir nepareizās prioritātes. Vakar mēs varējām pārliecināties, ka uh, tiesnesis Študgartē teica, ka Parīza Bratislava nav nekāds Eiropas projekts, ka šāds risinājums nedara. Skārts, ka visi gribētu dzelzceļa savienojumus, bet tad jautājums ir, kur ir šīs, šie prioritārie jautājumi. Pēdējā gadu laikā prioritārie jautājumi bija nacionāli egoistiski, jo katra valsts gribētu sev labus projektus, bet kad ir jā, jāmaksā naudiņa, tad neko. Nu, piemēram, Itālijai ir četri milzīgie projekti. Turelī un Turīnā, tad ir Mesinā arī tilts, un tad Trijos projektos Itālija piedalās, bet īstenībā viņi, nu cik es zinu, viņi nav devuši nekādu finansējumu. Un ar to nav parādījuši īsti, vai viņi tiešām gribētu. Tāpēc, lai īstenotu projektus, ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis piedalītos arī finansiāli. Un tad ir simtprocentīga pārliecība, ka šis projekts tiks īstenots arī veiksmīgi. Savādāk sanāk tā, ka ja mums ir tādi priekšlikumi, kuros uh, ir iespēja piedalīties konkursā, saņemt finansējumu, bet vispār ar līdzfinansējumu nepiedalīties, tad nebūs arī nekādas atbildības. Tad vēl ir jārunā arī par to, kā mēs savienojam starp valstīm, kā mēs veidojam starpvalstu savienojumus. Tikai 7% no visiem pārvadājumiem ir pāri robežām šobrīd Eiropā, līdz ar to dalībās lielākoties nav interesētas uh, finansē tieši šos savienojumu posmus, viņiem labāk finansēt iekšienē, jo ja tur ir izdevīgāki risinājumi. Šeit es nerunāju tieši par kohēzijas vai struktūra fondiem, par to, ka šos fondus varam izmantot uh, transeiropas tīkliem, bet ir jāpārbauda visi projekti, vai tur ir pareizi mērķi. Man ir negatīvs piemērs no Vācijas un Spānijas. Sāksim ar Spāniju. Tas, ka Spānijā jau kopš Spānija kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, sāka būvēt fantastisku automaģistrāli, 80% nāk no Eiropas Savienības, taču tad, kad jūs sākat uh, braukt pa šo automaģistrāli, ik, ik pēc pusstundas jūs tikai saņem, satiksiet kādu uh, Eh, kādu smago mašīnu, kravas mašīnu. Kādēļ tā tas ir? Tas ir tādēļ, ka braucot pa šo maģistrāli ir jāmaksā nauda, un savukārt braucot pa paralēlo ceļu, kas, protams, ir šaurs, vecs, slikts ceļš, tur nekas nav jāmaksā, līdz ar to visa, visa, kra, visas kravas mašīnas brauc tur. Neviens, neviens taču neteiks eh, tā, ka mums, eh, nu, piemēram, kā, kāds cilvēks nopirks uh, savu sev mersi un pēc tam noliks to pie, pie mājas, vienkārši teiks, ka pa dārgu ziniet, tas benzīns labāk braukšu Fiatu. Nu tā taču neviens nedara. Vācija arī ir, ir slikts piemērs. Jau 15 gadus mēs būvējam ceļa posmu un vēl 50 gadus būvēsim, bet tā kā šis auto ceļš iet uz Austriju, tad tur vispār šim posmam savienojumā ar Austriju vispār nav pat plāna. Šveicē, piemēram, ļoti veiksmīgi risinājumi. Viņi būvē tuneļus, viņi dara visus, un viņiem diezgan labi sanāk. Vācieši savukārt nedara savu, da, savu posmu, viņi vienkārši klusē, viņi neko nevar panākt, un sanāk tā, ka labākais variants būtu vispār liekt valstīm iespēju turpināt saņemt finansējumu, ja viņi nav ieguldījuši savu daļu, jo vienīgā valoda, ko saprot dalību valsts, ir tāda, ja nedarīsiet, tad naudas vairs nebūs. Un tāpēc arī pār robežu projektiem ir jābūt prioritāriem. Vēl viens piemērs ir miljārdu liels projekts, un mēs varam šādu projektu ietaupīt. Šis projekts ir Hamburgā un Hamburgā īstenībā ir šis, šis šaurais posms, botelniek, tur nekas šobrīd nesanāk. No Stokholmas var, piemēram, izbūvēt un risināt risinājumus, eh, tad, tad no Stokholmas ar prāmi uz priekšu, tad tālāk eh, caur Vāciju, bet šobrīd viss apstājas pie Hamburgas, tur nekas nenotiek, un līdz ar to nav arī šī veiksmīgāka savienojuma. Sanāk tā, ka ir šī fantāzija par milzīgo projektu, šo milzīgo projektu neviens nevar apmaksāt. Uh, Bet, protams, visi var teikt, dodiet vairāk naudas, dodiet vairāk naudas, tad mēs kaut ko būvēsim. Līdz ar to vislabākais tagad apstāties, paskatīties, kas ir nepareizi, un tad inteliģenti izmantot naudu. Es teiktu, ka vajag inteliģentāku pieeju, nevis lielāku naudu atkal un atkal visu betonēt un likt asfaltu. Labāk padomāt. Pirmām kārtām padomāt, kur ir nepareizi un kā var rīkoties nākotnē. Paldies! you, Mr. Zīle. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man sveikt šeit šūra komitejas vadību un arī ziņotāju. Man ir tas gods arī strādāt vienā citā pagaidu komitejā, kas ir krīzes pagaidu, pagaidu komiteja. Un tā mana pieredze, un es novēlētu jums neizdarīt tos pašus kļūdas, kas mums bija sākumā, neskatoties uz to, ka bija tāds atsevišķi seši vai septiņi pētījumi, pagaidu ziņojums izraisīja 1700 grozījums kas ir viens no rekordlieliem grozījumu skaitiem. Katrā ziņā beig beigās mēs panācām uh, kompromisu, kas ir apmēram 90% no balsojumiem, tā ka jūs 75% manuprāt ir ļoti labs mērķis un tiešām novēlu jums to sasniegt. Uh, Cita lieta, kad es domāju, ka jūsu uzdevums ir ļoti grūts, jo nu, ņemot vērā pašreizējo situāciju kopumā finanšu ministriem un premjeriem, es domāju, ka ļoti grūti saviem nodokļu maksātājiem paskaidrot, kāpēc finanšu perspektīva būs pietiekami bagātīga pēc 2014. gada, ja tā pašā laikā šie nežēlīgie pasākumi nacionālos budžetos būs vairums Eiropas Savienības valstīs. Un vēl viens izaicinājums, lai ko mēs domātu, teiksim, 2011. gadā, par to, kā būs 2014. un vēl jau vairāk 2020. gadā, mēs visdrīzākais, manuprāt, neparedzēsim. Vai nu būs situācija optimistiskāka, vai arī tieši otrādi pesimistiskā ar Eiropas uh, Savienības budžetiem šajos septiņos gados nākotnē. Uh, Par transporta komitejas šo te viedokļu atzinumu, ko mēs jums sagatavojām, man pašam arī tā dalīta sajūta. No vienas puses es piekrītu, ka mums vajag meklēt Eiropas pievienotā vērtību un arī tam tikt jāatspoguļojās jūsu ziņojumā, bet ja mēs tā paskatāmies, Eiropas pievienotā vērtība transportā vienmēr augstāka būs attīstītajā Eiropas daļā, infrastruktūras ziņā, jo tur ir vairāk iedzīvotāju blīvums, tur ir lielāks ekonomikas blīvums uz konkrēto teritoriju. Un jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka uh, Vācija, Francija, Alpu reģioni būs ar investīcijas atdevi daudz lielāki no transporta pievienotās vērtības nekā periferiālās, vai kā Brajans teica, viņam varbūt tās, uh, es, es parasti lietoju joprojām ar jaunās dalību valstis, jo kāpēc uh, šīs periferiālās jaunās dalībvalsts pamatā. Viņas ir attīstītas uh, ar vāju transporta infrastruktūru, jo viņas tik savienotas ar postkomunisma struktūrām. Uh, kas nozīmē vāji tehnoloģiski, vāji tehniski un citi veidi savienojumi kurus, manuprāt, pašlaik diezgan labi eh, ar blueprint eh, programmu, ko Eiropas komisija mēģina izdarīt enerģētikas sektorā, ļoti būtisks darbus, un es ļoti gribētu redzēt, lai transportā izdotos tas pats, bet atdeve mums uz pievienoto Eiropas vērtību no transporta projektiem eh, šajā perifērijā būs vienmēr zamāka nekā Rietuma Eiropā. Eh, ko ar to darīt? Es, eh, teiksim, devītā punktā mūsu atzinumā, kurā mēs it kā aicinām ieslēgt eh, dalību valstīm kohēzijas fonda konkrētu daļu finansējumu pie TNT projektiem. Es it kā atbalstu to no vienas puses, bet no otras puses, zinot ierobežotos resursus šajās jaunajās dalību valstīs ar kohēzijas fondiem, teikt, ka ļoti būtisku daļu teiksim, Baltijas valstīs ieguldīt vienīgajā TNT projektā Baltijas valstīs, tas ir Rail Baltica dzelzceļā, uh, Tas nozīmētu faktiski atraut jebkuru citu vides un transporta projektus uh, no kohēzijas fonda finansējuma, kas ir ļoti liels izaicinājums politiķiem šajās valstīs. Un tāpēc es pašlaik nevaru arī pateikt, vai es varētu šo pozīciju, godīgi sakot, atbalstīt. Cita lieta, kad es zinu, cik grūti būs vietējiem politiķiem, teiksim, Baltijā, uh, cīnīties pret uh, ilgiem sakariem transporta jomā dzelzceļā uh, Krievijas interesēm. Uh, jo ļoti liels spiediens ir neattīstīt vispār šo TNT Rail Baltica projektu, un to mēs dzirdējām gan Brians, gan Mihāls Krāmers no Krievijas dzelzceļa vadītāja, ka viņa prāt investīcijas Rail Baltica projektā ir absolūti neriederīgas. Un, ja jūs domājat, ka tas nesadzird dzirdīgas lobby ausis šajās dalību valstīs, kas ir perifērijā un kurām ļoti lieli komerciāli kontakti transporta jomā, protams, ir ar Krieviju, tas nozīmē, ka mēs varam palikt nesavienoti ar moderniem transporta savienojumiem ar pārējo Eiropas Savienību. Un tas ir ģeopolitisks pagrieziens. Manuprāt, šie jautājumi būtu, cik nu jūs spētu, un es, es labprāt arī šajā gadījumā kādu, kādu inputu iedot, dot šajā jomā, jo jautājums, manuprāt, jūsu komitejai ļoti sarežģīts par šiem jautājumiem, arī šī aspektā, ko es tikko minēju. Paldies. Thank you, Mr. Rike. Paldies, Rīkas kungs. Merci, monsieur le président. D'abord remercie. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties Jūtai un Salvadoram par viņu klātbūtni šeit un par paveikto darbu. Man ir tāda vis, tāds vispārīgs komentārs. Transporta komiteja Daudz laika pavadu runājot par transporta sistēmu organizēšanu Eiropā. Mums ir tādas regulas, kuras runā par interoperabilitāti, savietojamību un tā tālāk, par transporta infrastruktūru veiksmīgu funkcionēšanu. Infrastruktūrām ir jābūt tādām, kas ir adaptētas Eiropas Savienības vajadzībām, ko Zīleskungs arī pieminēja kā vienu no problēmām austrumu reģionos. Es šeit nerunāšu par jaunajām valstīm, kā mums tika ieteikts. Transporta komiteja un, truns, un turismu komiteja nodarbojas ar uh, eh, 20% no IKP, ar nozarēm, kuras veido 20% no IKP Eiropas Savienībā. Tātad tā ir būtiska komiteja. Taču šai komitejai nav patiesas ietekmes uz investīciju apjomu transportā. Mūsu rīcībā apmēram ir 800 miljonu eiro gadā, kas tiek terēts caur dažādām izpildu aģentūrām. Taču plānošanas ziņā mums ir ietekme tikai uz ļoti nelielu līdzekļu daļu. Mums ir tādēļ jārunā ar ārējām organizācijām par investīciju iespējamību transporta sektorā. Rēgī komiteja ir tā, kurai ir maksimāls līdzekļu apjoms un kas var ietekmēt transporta attīstību Eiropā. Šeit ir jāizsakās ļoti diplomātiski. Mums, protams, nav nekādas, nekādu plānu izlaupīt regi komitejas kasi. 2% no rēgī maksājumiem ir vērsti uz tādiem projektiem, kas ir saistīti ar TNT, bet pārējais tiek darīts citās jomās. Tā tad regija darbība nevienmēr ir vērsta uz to, lai Eiropu padarītu par vienotāku. Tā ir pirmā lieta. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atņemt rēģiju līdzekļus, taču mums ar viņiem jāiesaistās sarunās par šo līdzekļu izliet, izlietojumības mērķiem. Tālāk. Par jaunajiem resursiem. Tā ir tēma, kas daudz tiek apspriesta Eiropas parlamenta budžeta komitejā nevajadzētu domāt uzreiz par jaunu nodokli, bet par iespējamiem jauniem līdzekļiem. Tālāk nākamais punkts par asignējumiem vai tā saukto airmarkingu, um, ja mēs runājam par tādiem jautājumiem kā eiro viņetas ieviešana. Šeit ir nepieciešams, lai līdzekļi varētu tikt izmantot tieši dalību valstīs, kuras, kuru ceļus smagās automašīnas izmanto. Tā ir viena no finansēšanas iespējām, bet šeit mums arī nav tiešas ietekmes uz situāciju. Treškārt šeit es runāju ar Jutu Haugu kā ar, ar budžeta komitejas locekļu, vai ir kādi jauni finanšu līdzekļi, kurus mēs varētu tieši izmantot transporta infrastruktūras veidošanā. Uh, Nu, mēs zinām, ka Lisabonas līgums uzliek mums jaunu atbildību vairākās jomās, bet mums ir problēmas ar finansējumu. Budžeta iekšienē ir resursi, kurus mēs nevaram kontrolēt, ārpus EP, Eiropas Savienības budžeta mums ir grūti atrast šos, budžet, šos līdzekļus. Un tādēļ mums ir zināmas problēmas. Tāpēc ļoti labi, ka mēs varam tagad diskutēt ar šūra komiteju. Tālāk es pievērsīšos turismam. Cik spēju es aizstāvēju jauno priekšlikumu, taisnība šī komiteja pilnīgi pamatot teica, ka Lisabona uzliek mums jaunus pienākumus turisma jomā un ir jāatspogļo tas arī ekonomiskā veidā, proti e, budžetā, ja jau turisms rada tik lielu ieguldījumu IKP. Iespējams, ka mēs varētu sākt dažus jaunus pilotu projektus. Taču, diemžēl, šie jaunie projekti netika atspogļoti budžetā Salvadors atcerēsies, mēs nevarējām vienoties ar padomi pār šo te finansējumu. Lisabonas līguma uzliktie pienākumi neatspogļojas mūsu budžetā. Līdz 2013. gadam turismam nekas neparādās budžetā. Es domāju, tieši pat, tas pats notiks arī nākamajā eh, finanšu plānā. Vienīgā iespēja, kas mums ir, tas ir mēģināt pārliecināt budžeta komiteju un šūra komiteju, tāpat arī dalību valstis, kas nav mazāk svarīgi, un padomu pārliecināt par to, ka ir nepieciešams budžetā atspogļot šīs te jaunās eh, pilnvaras. Šobrīd attiecībā uz turismu mums nav nekādu finanšu rīcības brīvību. 20% IKP dod transports un 30% piesārņojumu, bet mēs tur neko šobrīd nevaram darīt, lai situāciju regulētu. Mēs uzskatām, ka mēs esam strateģiski svarīga komiteja, bet nespējam praksē neko daudz e, izdarīt. Tas, manuprāt, ir izcili nepareizi. Paldies, tik augundz nākamā. Mm. Paldies, priekšstādātāji. Domnul uh, Garīgā. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties Karīdāta Ledo kungam par prezentāciju arī un par ziņu, ko viņš raksta. Vēlos arī sirsnīgi palūgt viņu. Varbūt jūs varētu šura ziņojumā un arī saturā ieviešana, varbūt jūs varētu arī mūsu komiteja, ietek, eh, komiteja piesaistīti, jo mēs šeit runājam par Eiropas Savienības budžeta sadali un par to, kādā veidā līdzekļi tiek piešķirt arī transporta komiteja, komitejas pārziņā aizstošajām jomām. Vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi attīstīt ekonomiku, tas ir skaidrs, bet arī konkurētspēja. Tā pašā laikā esam, protams, nobežījušies Trānu komitejā par to, ka Eiropas komisija līdz šim transporta politikas balto grāmatu vēl nav publiskojusi. Esam, protams, diezgan neapmierināti ar šādu situāciju, tīpaši jau tādēļ, ka sarunas par nākamo Eiropas Savienības budžetu jau ir sākušas, un sarunas par turpmāko kohēzijas politiku arī jau ir sākušas. Tāpēc es izsaku lūgumu, vai jūs lūdzu varētu, runājot par nākamo finanšu perspektīvu, vai jūs varētu atbalstīt attiecīgus projektus, piemēram, vār, projektu nosaukumu Najādes, Marko Polo, TNT projektu, jo, manuprāt, visi šie projekti, kas daļai beigsies 2013. gadā, bet, manuprāt, šiem projektiem ir vajadzīgi līdzekļi arī pēc 2013. gada. Vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi jau tagad izveidot visu finansēšanas instrumentu sarakstu, un tad varēs redzēt, kā un ko mēs varam finansēt transporta jomā un no kurienes nāk šie līdzekļi. Runājot konkrēti par Galileo. Vēlos teikt, ka Galileo ir strateģiski svarīgs projekts, līdz ar to obligāti ir jārod finanšu resursi. Nav variantu. Šeit vēlos teikt, ka pētniecības finansējums arī ir ļoti svarīgs, ir jāfinansē pētniecības uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā. Runājot par tehnoloģisko, tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vēlos teikt, ka pagaidam budžetā e, šīs mērķis vispār neatspūgļojas. Runājot par klimata pārmaiņu apkarošanu, vēlos teikt, ka šis šeit trūkst finansējuma, nav atsevišķa budžeta posteņa. Un vēlos uzdot jums jautājumu arī jūsu ziņojumā varētu sniegt arī atbildi uz jautājumu par to, kā dalību valstis izmanto naudu, kas ir no Eiropas Savienības budžeta asignēta transporta projektiem. Kādiem ir jābūt komisijas ieteikumiem, tā lai nākamais budžets uh, būtu izlietots efektīvāk. Un tad pēdējais komentārs no manas puses par TNT ir līdzfinansējums paredzēts. Un, kad mēs runājam par TNT nākotni, šeit komisija runā arī par valstu nacionālajiem budžetiem. Manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi, ja mēs skaidri pateiksim, ka līdzfinansējums Eiropas projektiem ir jāparedz arī nacionālais budžetos. Paldies! ask Mrs. Hogg and Mr. Garriga to respond. Un tagad es uh, lūkšu kolēģiem atbildēt. Tagad DG Move ģenerāldirektors ir klausījies arī mūsos. Vai jūs gribat no savas puses ko teikt? Paldies, Brian. Un paldies Haukers kundzei un Garigov kungam par interesantām prezentācijām. Es šeit neesmu ieradies un atklāt par to, ar ko nāks klajā komisija saistībā ar budžetu. Bet es gribētu teikt dažus vārdus par transporta jomu. Un es gribu atgādināt trīs skaitļus. Tie ir 45% no IKP, un 14% no mājasēmniecību izdevumiem arī ir veltīti transportam. Un tā veido arī daļu no turisma. Un viena lieta, kas mums ir jāatceras, ir tas, ka Eiropa ir līderis pasaulē transporta jomas ziņā, runājot par loģistiku, par jūrniecību, kas ir 40% no, Eiropa, no pasaules flotēm. Runāsim par aviāciju, ātrvilcieniem, par uh, tirgus sistēmām, padomājiet arī par transporta pārvaldības sistēmām. Mēs esam līderi pasaulē šajā ziņā, bet mēs sākam zaudēt šo vietu, jo Citas valstis, tādas kā ASV, Ķīna un citas valstis, investē daudz vairāk transportā. Mums ir arī tāds svarīgs un nopietns moments, jo mums ir jāsagatavojas transporta sistēmas radikālām pārmaiņām, jo mums ir jāsāk atteikties no naftas. Te Mēs varam minēt to, ka naftas kļūst ar vien mazāk un tā kļūst dārgāka. Un tieši tāpēc mums ir jāsāk par to domāt. Šis ir īstais brīdis, kad Eiropas Savienībai ir jāizstrādā paties Eiropas pievienotās vērtības projekts un projekti. Šajā ziņā mēs runājam par Eiropas tīkliem uh, dažādos veidos. Mēs gribam izveidot galveno tīklu ar koridoru konceptu, kas ir saistīts ar tādiem galvenajiem mezgliem, ar iebraukšanas ceļiem Eiropas Savienībā, ar dažādu transporta veidu koridoriem, par uh, viedu, zaļu un iekļaujošu ilgspējīgu transporta tīklu politiku Eiropas Savienībā. Mēs esam daudz ko dzirdējuši par reģionu komiteju un transporta komiteju, bet es gribu teikt, ka komisijā mēs mainām domāšanas veidu kopā ar reģionālajiem kolēģiem. Mēs domājam par kopēju finansējuma ietvaru, jo transports uh, veido 43 uh, miljārdus uh, eiro un 8 miljārdi nāk no Trans-Eiropas finansējuma. 60 e, miljārdus eiro mēs esam um, um, EIB projektiem veltījuši un Šeit ir jārunā arī par 200 miljoniem kopā. Un nākamajā periodā mēs saņemsim vairāk. Un, protams, ka mums ir jārunā par um, konkrētiem TNT tīkliem. Galileo neeksistētu, ja mums nebūtu Eiropas tīklu. Tas ir 15. prioritārais projekts. Un Mums ir nepieciešama nauda pētījumiem un arī Eiropas tīkliem. Runājot par dzelzceļa satiksmes eh, pārvaldību, jāsaka, tūkstošiem eh, kilometru Eiropas eh, Savienība ir 6 līdz 7 tūkstoši ir atbilde. Un Ko mēs esam tur panākuši? Mēs esam pievērsušies pētniecībai, inovācijām un izmantojuši uh, Eiropas uh, naudu. Te ir jārunā par inteliģenci arī saistībā ar Eiropas tīkliem. Un tad vēl divi komentāri. Mēs jau minēju inovāciju ka mums ir daudz vairāk jāpiestrādā pie alternatīvas degvielas, pie alternatīvas infrastruktūras, pie inovācijas un pētniecības programmām. Uz tā mums ir īpaši jākoncentrējas. Un tad ir jāpievērš inovatīvam finansējumam un metodēm, kas ir jāizstrādā šajā sakarā. Un labs piemērs būtu izstrādāt eh, projektu, un transporta joma šeit būtu vadošā. Mēs varam pierādīt, ka PPP var darboties. Divi miljārdi eiro ir mobilizēti 600 tūkstoši no Eiropas Savienības budžeta un 6 līdz 7 tūkstoši eiro no Eiro kontroles, un tas nozīmē, ka mēs runājam par um, alternatīviem projektiem. Paldies, ka jūs devāt man vārdu. Thank you, Mr. Reuter. So. Paldies. Tagad vārds Salvatoram. Vai jūs gribētu veikt kādu kopsavilkumu? If in doubt, ask the chairman. <laughs> ja nezinu, ko teikt, tad pasaka, lai izsakās priekšsēdētājs, vai ne? Priekšsēdētāji, paldies! Jā, mēs esam šeit atnākuši, lai uzklausītu tieši to, ko jūs teicāt. Tas attiecas arī uz ģenerāldirektoru teikto. Jā, jā, to mēs arī gribam dzirdēt. Nu, runāšu tagad par dažiem aspektiem, par to, kāds ir mūsu šure komitejas mandāts. Mums ir mazliet savādāks mandāts nekā uh, citām īpašajām komitejām, piemēram, krīzes komiteja. Mums ir arī nosprausts mērķis, respektīvi 2011. gada jūnijā ir jābūt ziņojumam plenārsēdē, un tad, ja vien sanāks, šim ziņojumam jābūt pieņemtam ar vairākumu. Un tad mūsu darbs tiks pabeigts. Mēs arī nelūksim pagarināt mūsu mandātu. Un laika mums ir ļoti maz ir jāizskata ārkārtīgi svarīgs un ietilpīgs jautājums, un tāpēc arī ar tādiem maziem ziņojumiem, nu, mēs vienkārši to nepaveiktu. Tāpēc šī šūra komiteja ir īpaša komiteja, kas pirmo reizi tiek izveidota Eiropas parlamenta vēsturē. Un šeit Eiropas parlamenta nostāja jādefinē attiecībā uz nākamo finanšu perspektīvu, pirms komisija nāks klājā ar savu likumdošanas iniciatīvu. Un tad šeit ir vairāki aspekti, kādēļ vispār šāda komiteja tika sasaukti. Pirmkārt, tādēļ, ka komisija par vēlu sāka savu darbu, bet nu, mēs izmantojam šo izdevību, ka varējam ielikt iekšā un pēc iespējas ātrāk jau piedāvāt arī savus risinājumus. Tas, ko es šeit labi sapratu, ir tas, ka transporta jomā Jā, ir absolūti spēkā tas, ka šeit ir milzīga Eiropas līmeņa pievienotā vērtība. Un kas skaidrs, ka šeit ir saikne ar iekšējo tirgu, jo ja nav transporta, tad nav arī atklā, atvērtā tirgus. Tad arī, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jārisina problēmas tās atsamie bottlenecks, respektīvi šauras vietas, kur kas visu aptur, Un tad arī esmu sapratusi, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt pārrobežu savienojumus, vai arī tādos gadījumos, ja pārrobežu savienojumi jau eksistē, bet šie savienojumi nav pietiekami kvalitatīvi, šie savienojumi ir jāuzlabo. Vēl viena lieta, kas ir absolūti skaidra, un ģenerāldirektors vēlreiz to uzsvēra, ir tā, ka ja mēs Eiropas 2020. gada stratēģiju izveidosim par savu stratēģiju, tad mums ir jāpieturās pie visiem trīs stratēģijas mērķiem. Bet šie mērķi sastarpēji saistīti un integrēti. Mēs nevaram vienkārši teikt, nu jā, nu izvēlēšos tikai konkurētspēju un viss. Un tas būtu mūsu mērķis, lielā konkurētspēja un neko citu. Un tad šeit mēs atrisināsim transporta problēmas. Bet tad vēl ir jāatcerās tas, ka mums ir jābūt ilgspējīgai attīstībai un jānodrošina sociāla iekļaušana. Tikai kopā, tikai kopā visi šie trīs mērķi ir īstenojami, atsevišķi nekarā gadījumā nē. Komisijā tas tiek atkal un atkal uzsverts, un arī mūsu politika Vismaz tad, kad mēs veidojam kopīgas vadlīnijas, tad šīs, šīm vadlīnijām ir jābūt integrētām. Tas attiecas ne tikai uz transportu vai reģionālo attīstību, tas pats attiecas arī uz lauksaimniecības politiku un par lauku attīstību. Arī šajā gadījumā, kad mēs runājam par lauku attīstību, tur transportam ir milzīga loma, tas ir vairāk nekā skaidrs. Un šeit es tā ja mēs tā padomājam par, piemēram, par to, ka mēs vēlamies taču smart cities, gudras pilsētas, arī tur vajag gudru transportu. Tad visu šie aspekti jāņem vērā vienlaikus. Par kondicionalitāti. Jā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tad mēs varam runāt ne tikai un vienīgi par budžetu, mēs varam šeit iekļaut arī dažus aspektus savu ziņojumā, tad, kad būsim vienojušies par nākamās finansējuma pers finansēšanas perspektīvas struktūru un kad runāsim par konkrētām politikām, kurām ir jāsaņem finansējums nākamajā perspektīvā. Un tad, kad jau runāsim ļoti konkrēti par izdevumu programmām, tad nāksies atkal apspriest jautājumu par to, kādi ir noteikumi, kāda ir līdzekļu izlietošanas nosacījuma. Komisija savā ziņojumā attiecībā uz esošo finansējumu ir ieskicējusi arī nākamo finanšu perspektīvu. Un šeit tā kļūda, kas ir pieļauta, mēs no šīs kļūdas, protams, varam mācīties. Un šeit komisija izdara secinājumu, ka katru reizi, kad mēs veidojam kādu politiku, kas prasa finansējumu no Eiropas Savienības, ir jābūt līgumiem. Ir jābūt līgumam ar dalību valsti, ir jābūt līgumam ar reģionu, ir jābūt līgumam ar pilnīgi visiem citiem partneriem, kas iesaistīti šajā projektā. Un te pašā laikā, un uh, komisijas ziņojumā tas nav teicis, bet es to saku, mums jābūt paredzētiem arī sankcijām. Ja līgums ir pārkāpts, tad ir jābūt konkrētiem sodiem. Savādāk uh, uh, būs neloģiski līgumi. Lai būtu skaidri un gaiši pateikts, ir līgums, ja jūs nepildīsiet to un to un to, tad būs šādas sankcijas. Tad vēlreiz teikšu, ir jābūt līgumiem ar visiem partneriem un jābūt arī paredzētiem sodiem līguma pārkāpumu gadījumā. Šāds risinājums man ļoti patiktu, jo mūsu mērķis, protams, ir – ar pēc iespējas mazāku finansējumu sasniegt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību no Eiropas Savienības. Un mēs noteikti ļoti vēlamies, lai mūsu uh, līdzekļu apdeve būtu pēc iespējas lielākā. Šie ir tie secinājumi, ko es šobrīd pamanīju, un tos mēs ņemsim līdz punkts. Thank you, Michael. Michael always likes to have the last. Paldies, Michael. Un tagad komitejas vārdā es gribētu pateikties par to, ka jūs veltījāt savu laiku, sniedzāt prezentācijas un uzklausījāt arī deputātu teikto. Mēs strādāsim ar jums uh, turpmāk kopā visu nākamo gadu. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 8. decembris, un transporta komitejā mēs balsosim par to janvārī. Tas nozīmē, ka atzinumu mēs sagatavosim pēc iespējas ātri. Lielas paldies, ka jūs ieradāties. Paldies! Yes. Un neaizmirsīsim, ka 1. februāris ir tā diena, kad komiteja tiksies, lai runātu par TNT. Alle herzlich eingeladen. Sirsnīgi lūdzu, atnāk uz mūsu sanāksmi. Okay, colleagues, we've now got to sort. Kolēģi, tagad mēs pārējām pie pēdējā jautājuma rīta sesijā par nolīgumu starp Eiropas kopienu un Brazīlijas republiku. Tagad vārds tikā kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs Jā, jā, jā, jā turpināsim, saka priekšsēdētāji. Tikau kundze turpina. Jā, šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, šis ir startautisks nolīgums, jautājums par aviāciju. Nolīgumu parakstīja Eiropas Savienība un Brazīlija, un es gribētu maniem kolēģiem pieminēt dažus svarīgus skaitļus. Es šeit piefiksēju, ka Brazīlija ir Latīņa Amerikas svarīgākais tirgus ar Eiropas Savienības vajadzībām, un šeit arī Eiropas Savienība ir Brazīlijas lielākais tirsniecības partneris. 22,5% no tirzniecības ir tieši ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība arī ir vislielākais investors Brazīlijā. Un tad, kad mēs runājam par šī nolīguma sekām, Tad turisma jomā mums ir jāuzsver vairāki aspekti. No 1,65 miljoniem iedzīvotāju, eh, apmeklētājiem, kas ieradušies no Eiropas uz Brazīliju, Un šī, šis skaits ir trešdaļa no visiem Brazīlijas apmeklētājiem. Tad trešdaļa no turistiem no, nāk no Eiropas. Eiropas Savienība 22% startautisko lidojumu nodrošina uz Brazīliju, un līdz ar to šī ir otrā, šis ir otrais lielākais startautiskais tirgus Brazīlijai pēc Argentīnas uzreiz. Un trešajā vietā savukārt ir ASV. Un vēl viens svarīgs aspekts. Brazīlija ir otrā pasaules valsts attiecībā uz li lidostu skaitu, jo tur ir 15 tūkstoši lidostu, tikai Amerikā ir vairāk. A, nē, 15 tūkstoši ir ASV un Brazīlija 4 tūkstoši, kas ir otrais lielākais skaitlis, kas savukārt ir pat vairāk nekā visā Eiropas Savienībā. Šie skaitļi nāk no Eurostata, un es palasīju vēl arī citu skaidrus par Brazīliju. Varam secināt, ka turisms noteikti gūtu no šāda nolīguma. Un tas būtu kas vairāk nekā tikai liberalizācija attiecībā uz tirgu. Kopā šeit ir uh, 150 miljoni eiro tirgus apjoms, no kuriem 86 miljoni ir turisma ienākumi Brazīlijā, un 46 miljoni no tiem nāk no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kas ir apmeklējuši Brazīliju. Šeit ir 15 nolīgumi jau noslēgti, tātad ir jau 15 divpusēja nolīgumi starp dalību valstīm un Brazīliju. Un tā kā Šeit mums ir Eiropas tiesas spriedums šai gadījumā aviācijas ārējas attiecības ir Eiropas Savienības ekskluzīvai kompetencē. Līdz ar to divpusējie nolīgumi zaudēs spēku un ir jābūt obligāti nolīgumam starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Un tas pats attiecās arī uz to, ka ir jāregulē licencēšana, lai Eiropas Savienības uzņēmums varētu darboties Brazīlijas gaisa telpā. Trešajā punktā ir runāts par drošumu, ceturtajā pantā ir, ir runāts par nodokļu aviācijas degvielai, piektajā pantā ir runāts par atbilstību konkurences noteikumiem. Ar šo pantu tiek aizliegta konkurence ierobežojošā prakse doma ir tāda, lai visi uzņēmumi Eiropa, no Eiropas Savienība, Savienības varētu iegūt tādu pašu piekļuvu Brazīlijas tirgumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šīs nolīgums stātos divpusēju nolīgumu vietā, bet vēlos teikt, ka ne jau simtprocentīgi tiek svītroti divpusēji nolīgumi. Nē, uh, uh, tikai atsevišķas klauzulas tagad tiek harmonizētas, savukārt var būt arī citas klauzulas, kas paliek spēkā arī divpusējā kārtā. Vēlos teikt, ka šobrīd Eiropas Savienība un Brazīlija diskutē par šo nolīgumu. Mums ir aviācijas nolīgums ar Brazīliju un nolīgums par aviācijas attiecību stiprināšanu, un lūdzu par manu ziņojumu, cienījamie kolēģi, balsojiet tā, lai mēs varētu noslēgt šo ārkārtīgi svarīgu nolīgumu. Ja jums ir jautājumi, es ar lielāko prieku atbildēšu, un ja jums ir komentāri, lūdzu. Paldies. Lielas paldies. Šī ir piekrišanas procedūras, kas tiek izmantot šeit, tā kā mēs nevaram eh, nolīgumu tekstu grozīt mēs nevaram arī grozīt rezolūcijas projektu vai noraidīt to. Tas nav iespējams. Es to pasaku vienkārši tādēļ, lai jūs nerunātu gari par lietām, ko mēs nevaram grozīt tāpat. Tautas partijas pārstāvs Takserkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! gribētu pateikties Tikau kundzei referentē, kas ir rakstījis šo ziņojumu projektu. un gribēju vēl izteikties par atsevišķām niansēm. Pirmkārt, par institucionāliem jautājumiem runājot. Eiropas parlamenta loma ir stiprināta pēdējā laikā. Eiropas parlaments var tikt iesaistīts startautisku līgumu pie, eh, parakstīšanā. Uh, Man ir ļoti žēl, ka Eiropas parlaments šajā gadījumā varēja pieslēgties tikai ārkārtīgi vēlīnā posmā. Kā jau priekšsēdētājs teica, Eiropas parlamenta loma šajā gadījumā ir ārkārtīgi ierobežota. Runa ir par horizontālu nolīgumu, kas ir ļoti svarīgs aviācijas sektora atvēršanai. Mums ir nepieciešams moderns ietvars attiecību veidošanai ar Brazīliju. Ir pienācis brīdis mums būt konsekventiem šajā jomā. Šī politika ir jāiekļauj citās politikās. Eiropas Savienībai jābūt spēcīgākai, konkurētspējīgākai un mums ir jāizmanto visi gadījumi, lai to panāktu, visas iespējas. Es gribētu uzsvērt, ka mēs nevēlamies diskrimināciju. Ir jārunā par uzņēmumu izveidošanas iespējām un par uzņēmumu izveidošanas e, nodokļiem. Ir nepieciešama ļoti precīza juridiskā bāze šādiem jautājumiem, lai nebūtu diskriminācijas. Šīs nolīgums ir pirmais solis. Es domāju, ka būs arī citi tālākie soļi gan aviācijas attīstībā, gan arī mūsu atti attiecību veidošanā ar Brazīliju kopumā. Ir jāaizstāja divpusējie līgumi ar vienu nolīgumu, par to nav šaubu, jo šis nolīgums veidos sadarbības bāzi. Šī sadarbība būs ne tikai ekonomiska, uh, sadarbībai ir jābūt arī tādai, kas attiecas uz regulējumu un jāveido partnerattiecības ar laiku. Ja mēs runājam par šī nolīguma atsevišķiem punktiem un detaļām, tad jāsaka, šis nolīgums mums dos ekonomiskas priekšrocības, tāpat arī priekšrocības cenu kontrolēšanā, kas nāks par labu pasažieriem. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums varētu ļaut pasažieriem ietaupīt gandrīz 400 miljonus eiro. Tāpat arī tas atvieglos preču pārvadājumus. Tāpat arī tirgus kļūs labāk reglamentējams, kad šis nolīgums stāsies spēkā. Kā tikau kundze ieteica, es noteikti atbalstīšu šo uh, ziņojumu un arī nolīgumu. Es ceru, ka tas tiks parakstīts pēc iespējas drīzāk. Ja ar visiem šiem iemesliem vēl nepietiek, tad noslēgumā es vēl piebildīšu, ka šodien Briselē ir mīnus 3 grādi, bet Brazīlijā plus 30. Tāpēc būtu labi tagad braukt uz Brazīliju. Paldies, bet eh, būtu labi, ja šī procedūra braukšanai būtu atvieglota. Nākamā runātāja Savisārs kundze, paldies Tikaus kundzei par ziņojumu. Man ir tikai daži komentāri un pāris jautājumi. Mēs visi zinām, ka Lisabonas līgums dod uh, lielāks pilnvars parlamentam ietekmēt gaisa satiksmes nolīgums. Protams, es esmu priecīga, ka šis nolīgums stāsies spēkā. Tas attieksies uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, uz kam, ko būs attiecināts pilnīgi vienādi noteikumi, un eh, šis nolīgums stāsies divpusēju nolīgumu vietā. Uh, Šodien gan maksimālā drošības jautājumi, manuprāt, nav optimāli izskatīti, bet mēs esam priecīgi, ka šis nolīgums runā arī par konkurētspēju un tas eh, aizstāv pasažieru tiesības. Bet ir viens jautājums, kurš parādās šī nolīguma sakarā, tāpat kā arī tas parādās nolīguma sakarā par, ar Kanādu. Tas ir ceturtais punkts. Proti padomu var grozīt šo nolīgumu, neiesaistot parlamentu. Manuprāt, tas ir problemātiski. Tikau, kundze, vai jūs varētu paskaidrot šo punktu? Un jau iepriekš pateicos jums par paskaidrojumu. Yeah, thank you, Chairman. Uh, Um, just like to thank... Paldies, nākamajai runātāja vārds. Paldies. Es gribētu pateikties referentē Tikau kundzei par uh, šo ziņojumu un arī par ļoti plašiem komentāriem, ko viņa izteica ievadā. Es neatkārtošos. Manuprāt, Tikau kundze jau ļoti pilnīgi aprakstīja tās priekšrocības, ko mums dos šī nolīguma stāšanās spēkā. Cik es saprotu, ir bijušas trīs sarunu, bijuši trīs sarunu uh, raundi. Mēs esam e, izrunājuši visus jautājumus par pārvadātāju izraudzīšanu no dalībvalsts puses un arī par drošības jautājumiem. Mm, manuprāt, ir ļoti daudz svarīgi apakšjautājumu, kas ir izskatīti. Nākamais uh, Eh, nākamā priekšrocība ir, ka mēs tagad no Dienvidamerikas varēsim pārvirzīties uz Ziemeļameriku, proti nolīgums slēgt ar uh, Ziemeļamerikas valstīm jauns nolīgums. Eh, es zinu, ka ir laika grafiks diezgan saspringts attiecībā šī nolīguma implementācija, un tādēļ mums ļoti strauji jāpieliek punkts uh, tā e, izstrādēja. ECR e grupa atbalstīs referenti. Mēs esam par to, lai šis nolīgums stātos spēkā pēc iespējas drīzāk. Kā jau es teicu, referenti ļoti pilnīgi aprakstīja visas priekšrocības, ko dos nolīgums. Mēs atbalstām viņas viedokli. Paldies! Paldies! Gulga Livenē kungs, kurš pārstāv Eiropas komisiju. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Gribu pateikties tikau kundzei par e, šo ziņojumu un arī par ieteikumu, ka parlamentam vajadzētu atbalstīt nolīgumu. Tikau kundzei taisnība. Viņa pilnīgi pareizi iz, izcēla Brazīliju kā ļoti svarīgu ekonomisko partneru Eiropas Savienībai. Es teiktu, ka eh, šeit daudzi klātesošie eh, Fosters kundze un citi teica, ka nolīgums ir ļoti svarīgs. Eh, daudz iemeslu dēļ. Viens no iemesliem tādēļ, ka tas ir tāds kā iesākums gaisa satiksmes veidošanai, attiecību veidošanai starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Mūsu saiknē ar um, Brazīlija gaisa satiksmes jomā ir ļoti svarīga tādēļ, lai varētu tālāk attīstīt komercattiecības un arī nodrošinātu pilsoņu mobilitāti. Mm, 4 miljoni, 800 miljoni cilvēku, kas uh, dzīvo Dienvidamerikas kontinentā, ir salīdzināmi ar uh, iedzīvotāju skaitu gandrīz vai uh, dažās Austrumāzijas valstīs. Tātad tas ir ļoti būtisks reģions. Uh, sarunas turpinās par nolīgumu par gaisa satiksmes pakalpojumiem. Tātad šīs nolīgums, par ko runājam šodien, garantē tālāko dinamiku. Uh, Eh, proti, ka divpusējie nolīgumi starp dalību valstīm tiek vesti vienu soli tālāk un tiek veidots kopīgs Eiropas Savienības nolīgums. Es ņēmu vērā savas āras kundzes eh, komentāru par institucionāliem jautājumiem, taču gribētu viest viņā pārliecību, uh, ka nav iespējama šī nolīguma modifikācija vai neviena cita nolīguma grozījumi bez Eiropas parlamenta iesaistes, kas notiks formālā veidā i, saskaņā ar Lisabonas līgumu. Līgumā paredzētiem procedūrām. Lielas paldies vēlreiz tikau kundzei, paldies priekšsēdētājiem par to, ka ļāvāt man izteikties. Um, paldies jums vēlreiz un paldies par uzmanību. Manuprāt, varbūt ir izraisījies sajukums par šo jautājumu un par drošības jautājumu. Savisārs kundzes teiktais iespējams vairāk attiecas uz nolīgumu par drošības jautājumiem, un par to mēs šodien vēl nediskutējam. E, tas ir vienkārši tāds paskaidrojums. Tikau, kundze, vai jūs gribētu vēl kaut ko bildes debašu noslēgumā? Priekšsādātāji. Attiecībā uz starptautiskajiem nolīgumiem aviācijas jomā. Šeit mēs pēc būtības runājam par trīs nolīguma veidiem. Ir tāds pamatnolīgums, kas ir horizontāls nolīgums, un pēcpusdienā mēs runāsim par tādu nolīgumu, kad runāsim par Kanādu. Tāda vēl ir arī nolīgums attiecībā uz drošību aviotransportā. Šeit Savukārt Eiropas Savienība ir ekskluzīva kompetence un dalību valstīm nav nekādu teikšanas tiesību. Un tad vēl ir trešais nolīguma paveids. Trešais nolīguma paveids. Un tieši par šādu paveidu mēs runājam tagad. Respektīvi, startautisks nolīgums, kur ir atsevišķas normas, atsevišķi panti, aizstāj divpusējos nolīgumus, bet citus punktus savukārt var regulēt arī bilaterāli. Šeit ir saikne ar attīst, attīstību, kas notikusi Eiropas tiesību nozarē. Šeit mēs runājam par minimālo normu harmonizāciju tā, lai būtu nediskriminējošā attieksme pret dalību valstīm. Ceturtais pants, par ko Savisārs kundze runāja attiecās arī uz nolīgumu, kas ir saistīts ar drošību starptautiskajā aviācijā. Un tajā nolīgumā savukārt ir vēl viens pants, kurā ir teikts, ka grozējumi ir pieņemami tikai un vienīgi, ja abas nolīguma puses var piekrist un, protams, ievērot arī attiecīgo procedūru. Visiem kolēģiem vēlos no sirds pateikties par komentāriem. Es domāju, ka nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, un, protams, pēc būtības mēs šeit runājam par to, ka tiek harmonizēti esošie divpusējie nolīgumi. Līdz ar to aicinājums visiem kolēģiem atbalstiet manu ziņojumu, nāciet balsot. Un tas pats attiecas uz pāriem nolīgumiem. Paldies! Grozījums iesniegsim līdz 8. decembrim, komitejā balsosim janvārī, plenārsēdē februārī. Viss skaidrs šajā jautājumā. Liels paldies! Līdz ar to esam izņēmuši visu darba kārtību, kas paredzēta šorīt. Tagad iesim paēst un pēc tam tiksimies atkal pulksten trijos, runāsim par gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas kopienu un Kanādu un pēc tam runāsim par globālo satelītu navigācijas sistēmu. Labu apetīti, tiksimies trijos!